Morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Mēs sāksim mūsu darbu. So you know, we can start with number six. Uh, sāksim ar numuru seši par jaunu Eiropas stratēģiju no 2011. līdz 2020. gadam, un mūsu kolēģe Bobīnska ir atbildīga par šo jautājumu. Un uh, dosim vārdu viņai. Uh, mums būs iespēja izvērst nelielu diskusiju par to, un desmitos pulksten desmitos sāksim balsot vārds Bobīnskas kundzei. Paldies priekšsādātājiem! Es mūsu sākotnējā diskusijā gribēju dzirdēt, uzklausīt tik daudz komentāru, cik iespējams, tāpēc es pārāk gāri nerunāšu pati. Mēs gatavojam šo darbu konservatīviem mērķiem, un Eiropas komisija to varētu izmantot Eiropas enerģijas stratēģijā no 2011 līdz 2020 gadam. Uh, Pašlaik notiek uh, sociāls konsultācijas ar mūsu sociālajiem partneriem Eiropā, un uh, mūsu ziņojums ir daļa no uh, šī procesa. Tāpēc Eiropas parlamentam ir svarīgi noteikt galvenās mērķus šai stratēģijai. Tāpēc es galveno uzmanību gribēju pievērst tam, kādas mums ir galvenās problēmas Tā kā uh, problēmu ir vesela virkne, mums ir jāizvēlās dažas prioritātes. E, mūsu ziņojums nav kā Ziemassvētku eglīte, kur salikts apakšā viss ir, vai tā nav arī gulaša zupa. Mums uh, nevajadzētu šeit iekļaut absolūti visu, kas mums nāk prātā, un uh, visbeidzot um, aizmirst pašu svarīgāko. Uh, kas eh, ir eh, grūti mūsu darbā, tas man ir jāsaka pavisam skaidri. Ir darba kārtība un uh, laiks, kas mums ir atvēlēts. Ziņojuma galīgajai versijai jātiek nosūtītai tulkošanai 14. jūlijam. Balsošana par to komitejā notiks oktobrī un uh, Strasbūrā Tas ir mm, nepikam ilgs laiks, lai mm, vienotos ar visām komitejām un politiskajām grupām. Laiks ir ļoti īss. Tomēr eh, tas ir vienīgais veids, kā mēs eh, to varam izdarīt efektīvi un uh, labi. Es ceru, ka jūs man savus komentārus iesūtīsiet rakstveidā pēc iespējas ātrāk. Uh, Īpaši es gribēju lūgt ēnu referentus iesūtīt savus komentārus, cik ātri vien iespējams. Mums uh, ir uh, jāvienojas par kompromisiem un uh, jāsastāda labs ziņojums savā ziņā šajā ziņojumā atkārtojas vairākas um, lietas, kas ir pašreizējā enerģijas stratēģijā. Tās ir svarīgas un par tām mēs jau esam runājuši galvenais mērķis šeit ir noteikti uh, Eiropas mērķis enerģētikas politikā un uh, nodrošināt uh, stabilu un līdzsvarotu pieeju uh, tī, uh, energoresursiem, kā arī godīgas un um, pieejamas cenas uh, gan pat, biznesa, gan um, privātiem patērētājiem. Ir š, runa arī par CO2 emisiju samazinājumu es gribēju uzsvērt, kā komisija savā ziņojumā, un arī mēs to uzsveram, grib nodrošināt, ka eh, visas obli pašreizējās saistības tiek ievērotas. Šajā ziņojumā tas eh, ir uzsvērts, un pirmo reizi eh, šī stratēģija pārēdz sodus un sankcijas par saistību neizpildi. Eh, kuri ģenerāla direktorāti tad um, uzliek sankcijas. Vispirms mums ir jāpanāk eh, no, novērtējums tam, par ko mēs esam jau vienojušies. Otrakārt, ieviešanas datums trešajai enerģijas pakotnē. Tas ir nākamā gada 3. mārts. Es domāju, ka jau pašlaik ir redzams, ka šis datums ir pārāk tuvu un uh, mums rodas aizdomas, ka komisija sagatavos dokumentus par pārkāpumiem. Pavisam drīz pēc uh, noteiktā termiņa, pēc 3. mārta. Ne visām uh, dalībvalstīm ir uh, jāievēro visi standarti, bet starptautiskajā sadarbībā mums ir uh, jāievēro iekšēji un Eiropas Savienības noteikumi. Otrakārt, ziņojumā ir uzsvērts, kāda ir infrastruktūra. Es minēju, ka stratēģijā ir minēti vairāki mērķi. Mēs zinām jau šos mērķus, jo tie ir Eiropas, definēti Eiropas Savienības ģenerālās stratēģijas mērķiem. Uh, Tomēr analīzē mums vajadzētu domāt par vairākām problēmām, un tās nedaudz atšķirās no īstenošanas. Tagad es runāju par infrastruktūru. Mēs uh, varētu apspriest 2020 mērķus. Uh, mums uh, par to runāsim līdz tam brīdim, kamēr nebūs ieviesti inteliģenti energos tīkli mēs darīsim visu, lai pārklāt Eiropas Savienību ar inteliģentajiem tīkliem. Un uh, mēs virzīsimies arī tālāk par valstu robežām un Eiropas Savienības robežām. Šajos tīklos būs iekļautas arī citas valstis. Un kur tad mēs ņemsim tam naudu? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir nepieciešama miljārdi eiro, kas tiks izlietoti infrastruktūrai. Ziņojums galvenokārt uzsver tirgus mehānismu nozīmi, un tā ir problēma, par kuru mēs varētu runāt. Vai šie mehānismi varēs piesaistīt pietiekami daudz līdzekļu, lai saktu visas izmaksas? Ziņojumā ir arī uzsvērts, Eh, kāds ir energoefektivitātes un eh, taupīšanas potenciāls. Ir ļoti svarīgi, tas ziņojumā ir skaidri pateikts, eh, kāda ir enerģijas politikas ārējā dimensija. Eiropas Savienība pašlaik gatavo savu politiku šajā jomā, un es vēlētos uh, lai mēs kopā ar AFET kolēģiem to izdarītu ļoti skaidri un precīzi, lai mēs uh, definētu, kā tiks attīstīti Trans-Eiropas tīkli, kā tiks attīstīti starpsavienojumi. Tur būs nepieciešami īpaši līguma veidi, kā mēs varam pātrināt uh, visu šo procesu mūsu ziņojumā nav līdz šim tas pietiekami skaidri norādīts un būs nepieciešams mūsu idejas, lai mēs varētu šo tekstu uzlabot. Visbeidzot, ziņojumā ir uzsvērta izpētes nozīme un plānošana, tie ir būtiski elementi, lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu. Es domāju, ka mums eh, ir jāturpina savs plāns un jāuzlabo tā galvenie aspekti. Es eh, domāju, ka ziņojumā varētu iekļaut vēl vienu jomu, kurai Eiropas Savienībai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Un proti mums būtu jādomā par ne, eh, netradicionāliem enerģijas avotiem, uh, enerģijas avotu diversificēšanu, atjaunīgo enerģiju un eh, to, kā samazināt atkarību no piegādātājiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Eh, šo aspektu mēs ziņojumā pētīsim. Ziņojumā nav pietiekami daudz runāts par mm, piegāžu drošību un eh, 194. Lisabonas līguma panta īstenošana. Ziņojumā tikai virspusēji, un uh, tas ir pieminēts, un tas ir žēl, ka tā notiek. Mums par to būtu jādomā pietiekamā apjomā. Mums ir jānodrošina enerģijas drošība, un mums ir jārunā arī par solidaritāti. Tā ir ļoti svarīga uh, problēma. Pašlaik mēs redzam, ka mm, ir radušās jaunas domstarptības starp Krieviju un Baltkrieviju. Liels paldies par jūsu uzmanību, un es būšu ļoti pateicīga, ja visi komitejas dalībnieki man sniegs savus komentārus. Es pateicos par šīs diskusijas ievadīšanu, un Sārasa kungs nākamais. Elnök úr, engem tetszett szólítani? Mészáros. Így köszönöm. Elnézést kérek, nem értettem jól. Uh, Messāraša kungs, es um, atvainojos, es īsti nesapratu savu uzvārdu. Es gribētu pateikties, pateikties referentam par uh, šo darbu, jo mums tā ir ļoti svarīga problēma. Lisabonas līguma ratifikācija nozīmē, ka enerģijas stratēģija Uh, var tikt skatīta no dažādiem redzes punktiem, un uh, šādu mandātu mums dod dalību valstis. Mēs uh, vēlētos pacelt Eiropas enerģijas politiku jaunā līmenī. Mēs, mums ir jārunā par energo piegāžu drošību un energoefektivitātes paaugstināšanu, īpaši uh, attīstot atjaunīgās enerģijas. Mēs vēlētos savienot tīklus Eiropas Savienībā, un šie mērķi norā, nodrošina, ka dalību valstīm būs tieši tiesības izvēlēties no dažādiem enerģijas piegādātājiem, kā arī noteikt energopiegāžu vispārējo struktūru. Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits aug, un Tas padara mūs vēl atkarīgākus no energopiegādēm. Līdz 23, 2003, 20, 2030 gadam 65% enerģijas tiks um, importēta no trešām valstīm. Atkarība no gāzes pieaugs līdz 80%. Mums ir jādomā par transporta, transportēšanas tīkla uzlabošanu un energoefektivitāti pašreizējās spēkstacijas ir paredzētas vēl tikai 37 eh, gadu darbam, un tas, eh, šis skaits ir jāpalielina. Pašreiz tiek lēsts um, izmaksas 400 miljardu de, de, eiro apmērā, un 200 miljardu no tiem būtu jāizmanto, lai būvētu jaunas elektrostacijas atjaunīgās enerģijas un jaunu staciju būvniecība ir jāuzlabo un jāuzlabo arī to uzturēšana. Mēs joprojām esam atkarīgi no kodola projektiem, jo jaunie projekti uh, mums uh, dos uh, pieeja jaunai tīrai enerģijai. Arī energoefektivitāte ir strateģisks jautājums, kas balstās uz trim vaļiem - enerģijas ražošana, efektīva šīs enerģijas izmantošana un uh, um, energo zaudējumu samazināšana, piemēram, būvniecības industrijām. Tas nozīmē, ka mums ir jāmaina metodes, un tas nebūs ātrs process. Mēs uh, vēlētos uh, nonākt pie vienota enerģijas tirgus, un uh, tas samazina dalību valstu lomu, tomēr pastiprina reģionu lomu Īpaši, ir svarīgi, īpaši tas ir svarīgi mm, Austrumē Eiropas kaimiņiem, kura sadarbība ir tikko sākusies. Paldies! Gīreka mm, kungam vārds. E, Prošai kolegów, kiedy mówimy o energii. Darbie kolēģi, kad mēs runājam par energo jautājumiem, mēs, mums vienmēr ir jāpatur prātā konkurētspējas problēma enerģija un konkurētspēja ir divi savstarpēji saistīti jautājumi. No otras puses, katrai dalību valstī ir uh, atšķirīgs um, enerģijas, uh, energi, enerģijas struktūra. Tas, uh, protams, padara šīs dalībvalstis atšķirīgas, uh, bet uh, neņem vērā vienoto pieeju Eiropas kopējai stratēģijai. Uh, Nav iespējams harmonizēt energo piegādes, nav iespējams uh, izveidot uh, vienu risinājumu visiem. Mēs uh, redzam, ka mēģinājums to darīt uh, beidzās ar klimata pakotnes uh, pieņemšanu. Es atceros, ka šī klimata pakotne tika gatavota paturot uh, prātā COP15 uh, samita rezultāts Kopenhāgenā. Tas bija nereālistiski. Mūsu doma pa bija pārliecināt pasauli, ka mums ir jāsamazina CO2 izmeši. Tomēr pašlaik mēs zinām, kāds bija Kopenhāgenes galotņu tikšanās rezultāts. Mēs, protams, pieturēsimies pie klimata pakotnes normām, uh, bet uh, tas nozīmē, ka mēs vairs nebūsim konkurētspējīgi, ja mēs to darīsim. Mēs uh, varam runāt par Eiropas 2020 stratēģiju, mēs varam runāt par to, ko mēs vēlamies sasniegt. Tomēr uh, tas uh, viss paliks uh, diezgan nereāli, līdzīgi kā Lisabonas aģentūra. Tāpēc uh, šī pakotne ir jāpārskata, tas ir absolūti uh, nepieciešami. Mums ir jāpievērš uh, uzmanība realistiskākiem mērķiem, un šeit es galvenokārt runāju par energoefektivitāti. Energoefektivitāte e ir pamats enerģijas sektora attīstībai. Papildus tam Eiropa ir sašķelta attiecībā uz atomenerģijas izmantošanu. Kāpēc tā ir? ziņojumā, kāpēc ziņojumā nav iespējams iekļaut uh, normas, kas uh, nodrošinātu jaunus uh, kodolenerģijas projektus Eiropā. Bez tā mēs uh, nevarēsim sasniegt savus mērķus. Bez tam ziņojumā ir uh, arī citi vāji punkti kuri mums būtu jāuzlabo, proti sliktas kvalitātes tīkli, starpsavienojuma trūkums. Un ir vēl viena problēma - tās augtais karaktera efekts. Es nezinu, vai kāds zina šo koncepciju. Es atvainojos, ka es tik ilgi par to runāju, bet es pastāstīšu jums nelielu fona informāciju. 19. gadsimtā telekomunikāciju tīkli eh, strauji zaudēja kvalitāti, jo um, saules, eh, saules radiācijas rezultātā daudzi mm, transformatori vienkārši sadega. Kas tad uh, notiktu tagad? ja mēs pēkšņi konstatētu Saules elektromagnētiskās radiācijas palielināšanos, laikā, kad mums ir tik daudz uh, transformatoru, tik daudz starpsevienojumu, tad mēs uh, nāktos uh, saskarties ar um, energo piegādes pārtraukumiem. Tas būtu pilnīgs aptumsums, un uh, tas nemaz nav tik nereāli. Tīklu būvētājiem tas ir jāņem vērā. Amerikāņi to jau dara. Tāpēc es uh, vēlētos uh, uzsvērt to, kas manā uh, runā ir vissvarīgākais. Mums ir jāpārskata enerģijas pakotne. Tās mērķi bija pārāk ambiciozi, un izvēlētā pieeja bija visai viduvēja. Mēs nevaram tā turpināt rīkoties. Paldies! Liels paldies, Čimānskī kungs! Dziękuję bardzo. Największym problemem w spisywaniu takich dokumentów, e, które mają w tytule słowo lielākais, e, lielākās problēmas e, darbā ar šādiem dokumentiem, kur nosaukumā ir vārds stratēģija, ir sabalansēt dažādas mērķus un dažādas pieejas. Es Domāju, ka varbūt nav pārāk grūti sastādīt sarakstu ar uh, visu to, kas mums būtu nepieciešams. Mēs uh, runājam par scenāriju, kas tiks īstenots laika gaitā. Un uh, šajā rīcības plānā mums ir divas, pra, divas prasību kategorijas. Pirmkārt, mums ir jāpārvar klimata pārmaiņas, uh, Un uh, otrais mērķis ir saistīts ar enerģijas piegādes uh, problēmām. Tomēr uh, šīs abas problēmas ir saistītas. Energoefektivitāte, atjaunīgās enerģijas ir veidi, kā mēs varam uz, nodrošināt energopiegāžu drošību vai vismaz uzlabot to. Pašlaik uh, abi šie instrumenti netiek pietiekami efektīvi izmantoti Eh, tie mums neļauj atbrīvoties no energoavotiem, kas rāda daudz izmešu. Un ja jūs paskatāties uz enerģijas struktūru vidus Eiropā, jūs redzat, ka līdzsvars starp vides mērķiem un um, energo piegāžu drošības mērķiem ir nesal, nesabalansēta, nelīdzsvarota, un eh, tas var novest pie gāzes piegāžu pārtraukumiem un uh, vēl smagākas situācijas, kas attiecās uz eh, piegāžu drošību. Eh, šī situācija tāda būs arī turpmāk. Eh, mēs runājam par Krievijas starpniekiem, kas nodrošina Krievijas importu. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Energo piegāžu drošība Centrālā Eiropā ir jānodrošina Mēs, mums nevajadzētu koncentrēties uz visiem mērķiem, kas ir labi zinām, bet mums vajadzētu pievērst galveno uzmanību tam, kā mēs varam atrisināt šīs problēmas, kā mēs varam nodrošināt, ka mēs varam būt vairāk atkarīgi tikai no gāzes piegādēm, nodrošinot uh, politiskos priekšnosacījumus, to skaitā politiskos Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es uh, gribēju teikt, ka mums ir iespēja uzlabot šo komisijas dokumentu un padarīt to strateģiskāku. Kad es eh, biju pabeidzis to lasīt, es sāku domāt, kāds tad ir mūsu mm, prioritātes. Tur ir sasviests kopā ļoti daudz ideju. Un es īsti nesapratu, kādas tad ir galvenās problēmas, kuras ir jārisina pirmkārt, kuras ir otršķirīgākas problēmas. Tāpēc es uzskatu, ka mums šeit ir jānosaka prioritātes. Es domāju, ka viena no galvenajām problēmām, par kuru mums ir jārunā, ir konkurētspējīgas cenas. Mēs joprojām esam situācijā, kur Eiropas elektrības un gāzes tirgus par 95% tiek to par 95% to nodrošina tikai 12 kompānijas. Šīs uh, pakotnes uh, īstenošana prasa, lai konkurētspējas iestādes uh, koordinētu savu darbību. Mums ir jāturpina izdarīt spiediens, lai šīs 12 kompānijas neveidotu oligopolitiskas struktūras. Mēs redzam, kas notiek Francijām Francijas parlaments šajās dienās pieņem otro iekšējā tirgus pakotni. Kad jūs papētat Francijas elektroenerģijas tirgu, tad jūs redzat, ka, ka viņi ļoti aktīvi darbojās Britu, Spāņu un Itāļu tirgu. Un Spānijas vienīgā kompānija E.ON nodrošina 2,5% tirgus daļas. Es domāju, ka mums ir uh, jāsagatavo pakotne, lai uh, franču kompānijas nekļūtu par monopolu visā Eiropā. Mums ir uh, jādomā par konkurētspējas politiku enerģijas sektorā. Otrakārt, mums ir jāsaprot, ka enerģija ir ciklisks uh, bizness, kas ilgst uh, 35 līdz 40 gadus. Uh, zemās cenas par kilovatstundu, kas mums bija pieejamas 90. gadu beigās un 2000. gada sākumā, mēs redzam, sakrita ar investīciju cikla beigām, tā kā tirgi bija saistīti, tad um, piegādātāji bija vairāk, piegāži bija vairāk nekā pieprasījumi, bet uh, sākot no 2005. gada mēs saskarsimies ar trim īpa, īpašām tendens, tendencēm mums a, būs a, jānomaina vairākas spēkstacijas, tur būs a, jāiegulda liels investīcijas, kas nozīmēs lielāku cenu par kilovatstundu. Otrakārt, arī infrastruktūra piedzīvo savas beigu dienas. Pat ja jūs paskatāties, kāda ir situācija Vācijā, ja jūs paraugāties uz Vācijas rietumiem un uz uh, austrumiem, kur pēc apvienošanās ir uzbūvēts jaunas pārvades līnijas, uh, tad mēs redzam, ka uh, Vācijas augstsprieguma līnijām būtībā jau ir 40 un reizēm pat 50 gadu. Situācija Francijā ir ļoti līdzīga. Un uh, ja mēs uh, runājam par to, ka investīciju cikla beigām tuvojas gan augstsprieguma, gan zemsprieguma līnijas, tad uh, elektroenerģijas cenām par kilovātstundu būs jāaug. Pretējā gadījumā investoriem vienkārši nebūs intereses neko darīt. Lai mēs varētu nodrošināt konkurētspējīgas cenas, mums ir jāskatās arī uz citiem parametriem, kas nodrošina cenas, proti elektrības un um, gāzes um, izmantošanas apjomu. Mana analīze ir tāda, ka, lai mēs varētu saglabāt um, saprātīgas cenas, um, nākamos gadus mums ir ļoti nopietni jādomā par energoefektivitāti. Uh, Tas mums eh, ļautu sabalansēt uh, tendences uh, mēs nevaram šeit ignorēt būtiskos finanšu pamatlikumus. Par energo piegāžu drošību man ir mazākas bažas nekā citiem, um, piegā, citiem kolēģiem, jo šo, šonakt Gazprom bija jāpadodās. Uh, Kāpēc tad tā? Tāpēc, ka viņu tēls grūst ārvalstu pircēju acīs. Viņiem ir jāturpina investēt, un tas ir iemesls, kāpēc viņi padevās. Un otrkārt, Eiropieši šodien ir daudz labāk sagatavoti gāzes piegāšu pārtraukumiem nekā pirms diviem gadiem. Mēs uh, ar Vidalu kvadras runājām par gāzes piegāžu regulu un uh, mēs bijām optimistiskāki, ka uh, gāzes piegādes Eiropā tiks uzlabotas un tiks nodrošinātas arī atpakaļplūsmas. Mums ir jādomā, kāda ir uh, uh, gāzes nākotne Eiropā, un uh, es uh, gribēju teikt Kolaskas Bubinskas kundzei, ka mums uh, ir jāapzinās, uh, ka mēs komisi, uz komisiju izdarīsim spiedienu, lai viņi pēta, kur uh, ir pieejama šelfu gāze Eiropā. Mēs uh, redzam, ka tā ir atklāta uh, dažās Čehijas uh, vietās, uh, Balkānos, Horvātijā, un tas varētu uzlabot mūsu gāzes piegāžu drošību mums uh, vēl viens uh, aspekts, kas mums ir jādara, lai samazinātu atkarību, ir ieviest nacionālos uh, drošības plānus, uh, savienot infrastruktūras, un es uh, domāju, ka infrastruktūra pakotne nākotnē būs uh, viena no galvenajām problēmām. Tur svarīgi ir divi aspekti, kas attiecās uz pārvades līnijām ilgtermiņā. Ja mēs gribam uzlabot situāciju, mums ir jāatsakās no Ziemassvētku eglītes pieejas. Un uh, mums, uh, mēs redzam, ka mēs uh, iztērēsim naudu bezjēdzīgi, ja mēs, jo mēs šeit runājam par simtiem miljonu, par miljardiem. Uz ko mums ir jākoncentrējas? Uz to, lai būtu pieci vai seši koridori, uh, kas nodrošinās um, plašu apjomu piegādes pēc 20, 2020. gada. Mums ir jālūdz komite, komisija izstrādāt uh, dažādus scenārijus energo sektora attīstībai līdz 2030. gadam. Mums, uh, ir, mums par to ir jādomā iepriekš. Vēl viena problēma uh, kurai mums būtu jāpievērš lielāka uzmanība, ir finansējums un tas, kā mēs varam izmantot Eiropas Savienības budžetu, Eiropas investīciju bankas um, līdzekļus labāk. Un visbeidzot pēdējā piezīme, tā kā energoefektivitāte ir tik svarīga gan energo piegāžu drošībai, gan konkurētspējīgam cenām, gan arī mūsu apkārtējās vides darba kārtībai, es domāju, ka mums tas būs jānosaka par galveno prioritāti, par prioritāti numur viens turpmākajiem gadiem. Un tur mēs varētu panākt labu progresu mūsu enerģijas politikā. Liels paldies, uh, Turmes kungs. Uh, mums vēl ir 25 uh, minūtes. Man ir pieteikušies seši runātāji, plus referents, plus komisija, un mēs esam uzklāsījuši tikai četrus komentārus. Ja mēs tā turpināsim, tad visi nevarēs izteikties. Un mans priekšlikums būtu runāt vienu līdz divas minūtes, pretējā gadījumā visi nevarēs izteikties. Desmitos sākas balsošana. Nākamais runātājs uh, Habačītis. Taip, ačiū pirmininkė. Labai teisinga jūsų pastaba, kad. Balčytis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos būt koncentrēts, lai visiem tomēr rodas iespēja uzstāties. Es vēlētos pateikties referentam par šo plašo iepazīstināšanu ar savu ziņojumu Un šķiet, ka mums ir visvairāk jāuztraucas par konkurētspēju, par atsevišķu dalību valstu konkurētspēju un Eiropas konkurētspēju kopumā. Faktiski mums daudz vairāk ir jāuztrauc nevis par iekšējo konkurenci, bet par to, kā mēs varam konkurēt ar ārējiem tirgiem. Pašreizējā krīze eh, un nesaskaņas starp Baltkrieviju un Krieviju uh, parāda, ka mums ir jāveido neatkarīgs enerģētikas tirgus Eiropā, īpaši gāzes jomā, lai e, politisku mērķu vārdā nevarētu manipulēt ar gāzes piegādēm. Es e, gribētu atgādināt, ka Lietuva, piemēram, un ir vēl arī citas valsts, kas maksā par 30% augstāku cenu kā Eiropas vidējā, ja mēs gribam runāt par uh, konkurenci valsts iekšienē, tas nav tik vienkārši. Ja mēs runājam par cenām, tad es tur mēs kungam piekrītu, mums tiešām ir jākoncentrēs uz šo konkrēto jautājumu, un šajā ziņojumā tam ir jāpievērš pietiekam liela uzmanība Un līdz ar to Eiropas komite, komisijai ir jāizveido komisija, kas eh, strādātu ne tikai ar enerģētikas cenām. Un eh, ir jāņem vērā tas, ka virknē dalību valstu pastāv arī nacionālās prioritātes. Un tādēļ nākotnē ir jādomā arī par uh, Eh, energoresursiem, kas būtu konkurētspējīgi. Un vairāk jāstrādā ar atjaunīgiem energoresursiem. Konflikts starp Krieviju un Baltkrieviju ir jāatspoguļo, iespējams, ka apsvērumu daļā. Un mums ir jākoncentrējas arī uz starpsavienojumiem Eiropā un to izveidi, lai nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas piegādi. Benštēna kungs. Mums ir jārunā vienlaicīgi ne tikai par energopolitiku, bet arī par ārējo un drošības politiku. Eiropas atkarība no Krievijas gāzes e, ir problēma, un vispār importētā enerģija būtu problēma. Mums ir vajadzīgs vienots Eiropas e, enerģētikas tirgus, kas būtu labi funkcionējoši, un tāpēc ir jāspēj dažādot e, piegādes. Bet tas prasa papildus investīcijas infrastruktūras izveidē ne tikai Eiropas Savienības iekšēnē, bet arī ārpus tās robežām. Uh, un ilgākā perspektīvā Eiropai ir jābūt uh, daudz attīstītākai enerģētikas jomā un jābūt spējīgai pat eksportēt enerģiju. Diskusijas šodien pierāda, ka enerģijas, enerģētikas politika jāveido vairāk orientēt uz tirgu un konkurenci. Uh, jo tikai tādā veidā mēs varam uh, garantēt arī piegāžu drošību. Mums ir zināms konkurences problēmas Eiropā, taču jau pirms daudziem gadiem uh, es piedalījos sar sarunās iekšējā tirgus padomē par uh, energo uh, resursu paketes liberalizāciju, un jāsaka, tur bija ļoti daudz uh, problēmu kas traucē veidot šo konkurenci starp enerģētikas kompānijām. Mēs virzamies pareizajā virzienā, taču darba apjoms, kas ir jāveic pagaidām, vēl ir milzīgs. Enerģētikas politikai ir jānodrošina un jāpalielina piegāžu drošība, jāsamazina siltumnīca efektu izraisošo gāzu izplūdes, un piekrīt arī tam, ko Turmes kungs teica, mums Tas viss ir jāsasaista ar energoapgādes drošību. Faktiski mums ir jāskat divu ziņojumu kopā - enerģētikas stratēģija, energoefektivitātes rīcības plāns. Tajā ir sacīts, ka šie divi ziņojumi būtu jākoordinē, jo tie būtībā ir ļoti cieši saistīti Un mums tiešām tos vajadzētu sakoordinēt, lai tie veidot sinerģiju. Paldies, Kačina kungs. Paldies. Ir ļoti grūti pāris minūtēs visu to izrunāt. Iespējams, kādā brīdī mums būtu vajadzīga garāka, plašāka diskusija par šo jautājumu, jo uh, Energo eh, apgāde enerģētika ir viens no svarīgākajiem 2020. gada stratēģijas jautājumiem, bet eh, es vēlētos, lai tas būtu tāds integrēts projekts. Lai tiktu, vei, lai mm, varbūt atcerēsimies transporta nozeru, kurā mēs šādu integrētu projektu izveidojām Tur e, bija runa arī par elektromobīļu izmantošanu, ūdeņraža dzinēju e, attīstīšanu un tā tālāk. E, arī enerģētikas jomā šāds te integrēts projekts būtu nepieciešams. Es domāju, ka mums ir jākoncentrējas arī uz finansējumu, jāracionalizē tas ierobežo to līdzekļu daudzums, kāds mums ir jātīst privātās publiskās partnerības, un tikai tā mēs varēsim risināt problēmas, kas ir saistītas ar uh, varbūt nepietiekamām resursu piegādēm un tā tālāk. Hibners kundze nākošā, paldies. Dokuments, kurš uh, ir mūsu priekšā E, jāsaka, ka e, mēs nedrīkstam aizmirst, ka ar krīzi šobrīd cīnās visas valsts Eiropā. Man šeit nav nekādu īpašu prioritāšu, man liekas, ka ir pārāk sajaukt kopā visdažādākie mērķi, daļa no tiem šī īstermiņa, daži īste, ilgtermiņa. Manuprāt, ir svarīgi izvēlēties svarīgākās prioritātes un jāizlem, ko tad nākamo deviņu gadu laikā mēs spēsim realizēt. Energoapgādes problēmas rodas eh, galvenokārt tādēļ, ka, teiksim, gāze tiek eh, piegādāta praktiski tikai no viena avota, eh, kas attiec uz kontinentālā šelfa gāzi, tad zinātnieki apgalvo, ka tā piekļūtāji nevarēs nodrošināt ātrāk kā pēc pieciem vai pat vēl vairāk gadiem. Un kā man pietrūkšajā ziņojumā finanšu instrumenti, kas mums ir, būtu jāsadala tādā veidā, eh, lai eh, pietiktu līdzekļu eh, dalību valstīm un Eiropas budžeta un apvienojot šo finansējumu varētu realizēt šos projektus. Bet nacionālajie budžeti parslēdzas oktobrī un pirmais gads, kā jūs zinat, ar šiem budžeta procedūrām uh, faktiski tiks zaudēts, un tāpēc nav skaidrs, no kurienes tad valstis ņems šo naudu, lai varētu šo stratēģiju īstenot. Tāpēc vispirms es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šajā ziņojumā stratēģi, par attiecībā uz stratēģiskiem uh, eh, mērķiem ir ļoti rūpīgi jānorāda, kādi, eh, kas būtu jāfinansē no dalību valstu un kas no Eiropas Savienības budžeta. Paldies. Un tālāk Angēlis kungs. Jā, es domāju, ka mums vēl ir daudz darāmā, ja mēs runājam par energoefektivitātes uzlabošanu tuvāko gadu laikā. Efektivitāte un piegāžu drošība ir divi eh, tādi pamatmērķi Eiropai. Div, Stratēģis 2020 izvirzītie mērķi, protams, ir ārkārtīgi ambiciozi. Eiropai ir vajadzīgs neatkarīgs tirgus, un eh, stratēģija 2020. gadam eh, to arī pasvītro. Tur ir izvirzīti noteikti mērķi attiecībā uz siltumnīcas gāzi izmešiem, energoefektivitāte, enerģijas taupīšana, energoresursiem un tā tālāk. Un arī eh, set plāna ieviešana, kas ir tāds tehnisks eh, plāns eh, enerģētikas tirgus attīstībai Eiropā. Mēs nedrīkstam uh, atpalikt, ja mēs runājam par inovācijām šajā sektorā. Un enerģētika galu galā uh, to noteikti ietekmē arī dažādas ģeopolitiskās krīzes. Es domāju, ka visai stratēģijai vajadzētu koncentrēties pirmkārt uz piegāžu droč, drošību, uz eh, pamatīgi nacionālo plā, rūpīgu nacionālo plānu kontroli un enerģijas taupīšanu. Arī citas tēmas varētu būt kā tāds mūsu vēlmju saraksts. Dažas no šīm lietām jau tiek darītas, izmantojot uh, kohēzijas fondus un uh, citus instrumentus, eh, tiek daudz darīts arī, lai izveidot tādu taisnīgu un sabalansētu tirgu. Bet, ja mēs paskatāmies uz stratēģiju 2020, tad ir skaidrs, ka Eiropa ļoti nopietni izturās pret, eh, mērķi, eh, pret mērķiem, kas tur ir izvirzīti. Tātad 20 miljonu jaunu darba vietu, 20% enerģijas iegūt no atjaunīgiem enerģijas avotiem, arī mērķi enerģijas taupīšanai tiek izvirzīti, bet mums ir vajadzīgs attiecīgas procedūras, politikas un finansējums. Jā, paldies, Rubīkungs. O, paldies, priekšsādātāji. Es galvenokārt gribēju runāt par izpēti un enerģiju. Es domāju, ka mums ir jāpadomā par to, kādus uh, instrumentus mēs šajā sektorā varētu izmantot, lai uzlabotu situāciju Eiropā. Vispirms es uzskatu, ka ir um, svarīgi domāt par enerģijas uzglabāšanu, uzkrāšanu, jo tā ir viena no galvenajām problēmām, un šeit mums pavaras ļoti, vairāk, uh, ļoti daudz iespēju. Uh, tas gan arī vienlaikus izaicinājums. Otra problēma būtu uh, kopējas tehnoloģijas izveidas iniciatīva CO2 uztveršanā. Es uzskatu, ka CO2 noglabāšana zemē nav ilgtermiņa risinājums, un mums ir jāraugās, ko mēs varētu ražot no CO2 tehnoloģiskajā procesā. Trešais punkts, kas man šķiet ļoti būtisks, ir tas, ka uh, Mums būtu jānorāda par prioritāti energoefektivitāti arī pētniecībā. Mums būtu jādomā šeit par astoto pamata pamat izpētes programmu, kurā ir atvēlēta 15 miljārdi eiro, lai šīs problēmas varētu tikt atrisināts ilgtermiņā. Ulfs Koka kundze. Uh, thank you. Um... Paldies. Es runāšu zviedriski. Kā referente es vēlētos pateikties komiteja par to, ka notiek šīs sākotnējās debates, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi paskatīties, ko tad mēs tieši eh, varēsim paveikt. Un mums ir ļoti skaidriem, jābūt pašiem skaidrībā par to, kad mēs tad tuvākajā laikā un ilgākā laika posmā darīsim. Uh, Ir ļoti svarīgi, lai mēs nemēģinām radīt jaunus konflikts. Enerģetikas politika ir ļoti svarīga. Kas ir interesanti, tad šī ir joma, kā, uh, eh, kurā rodas politiskie konflikti. Mēs visi piekrītam, ka ir jāuzlabo energoefektivitāte, ka mums tā ir vajadzīga. Un labas idejas jau gaisā virmo, taču tā ir joma, kurā varbūt vismazāk ir reāli izdarīts. Un energoefektivitāte ir jāpērš par realitāti. Runāt par atjaunīgajām enerģijām, mēs zinām, ka pastāv problēmas ar iespējām pārvadīt sāražoto atjaunīgo enerģiju. Uh, Un e, nav tāda, teiksim, nav tādu priekšrocību, kā izmantojot tradicionālos e, enerģijas avotus, bet mums ir jācenšas kaut kas darīt šajā situācijā, un mēs nevaram pieļaut, e, kā atsevišķas Eiropas daļas reģionu piedzīvo energo nabadzību. Protams, ka mēs nevaram šodien atrisināt visas politiskās problēmas attiecībā uz enerģētiku, taču mums vismaz ir jāvienojas par eh, energoefektivitātes uzlabošanu, par investīcijām infrastruktūrā un atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanas attīstīšanu. Un investīcijas ir vajadzīgas, lai saglabātu un veidotu eh, darba vietas, un mums šī krīzes mentalitāte varbūt uz brīdi ir jāaizmirst Labi, es pateicos, varbūt vēl komisija vēlas izteikties. Uh, Hutmanis kundze. Vai pareizi? Nē. Hautmanis kundze. Uh, Priekšsēdētāja komisija savu dokumentu sagatavos līdz novembrim. Mēs ļoti rūpīgi uzklausījām šīs debates kas, manuprāt, bija ļoti interesantas. Un ir, protams, dažādi uzsvari likt uz dažādām prioritātēm, mēs jūs uzturpināsim uzklausīt. Un reakcijām, eh, kas, eh, un turpināsim konsultācijas, kas beigsies jūlija vidū. Es uh, pateicos, uh, gribēju jautāt, vai Bobinskas kundze vēl vēlas izteikties. Ja tā ir, tad pašlaik var dot vārdu jums. E, Jā, paldies. Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Ir e, pilnīgi skaidrs, ka mūsu cerības attiecībā uh, uz to, ko komisija izdarīs attiecībā uz šo ziņojumu, ir stipri atšķirīgas, jo mēs dzirdējām diskusiju laikā, kā klimatu un enerģētikas pakotne ir jāpārskata. No otras puses, daži kolēģi vēlas likt lielāku uzsvaru uz atjaunīgajām enerģijām. Mums ir jānosaka strateģiskie mērķi. Eh, komisija to jau ir izdarījusi, taču mums ir jāizlemj, kādus mēs kā parlaments mērķus vēlamies eh, realizēt. Mums ir jābūt konsekventiem. Vai nu mēs vēlamies virzīties uz kopēju vienotu energopolitiku Eiropā, kas nodrošinās energoapgādes drošību un pietiekam zemes cenas, vai arī mēs vēlamies koncentrēties uz konkrēto situāciju katrā dalību valstī. Protams, ka katrai valstī ir eh, tātad savs energo kokteils un katra valsts izmanto atšķirīgus energo avotus, atšķirīgās proporcijās un katra valsts, protams, ka domā par to, kā nodrošināt energo drošību. Uh, Bet, lai to sasniegt, es domāju, ka mēs e, varam atbalstīt visas dalību valstis, un tāpēc vien ir vērts veidot kopēju politiku. Finansēšanas jautājums būs ārkārtīgi smags, e, bet, e, protams, ka tika norādīts, ka no stratēģijas nav pilnīgi nekādas jēgas, ja to neatbalsta attiecīgi finanšu instrumenti, un tas ir skaidri jānorāda dokumentā. Vēlos pateikties tiem, kas uzstājās, un gaidu jūsu uh, raktiskos komentārus. Uh, liels paldies uh, par uh, jūsu sacīto, Bobinskas kundze. Un noslēgumā es vēl gribēju piebilst, ka mēs daudz runājām par mērķiem. Un, protams, ka vienmēr ir viegli saprasties par mērķiem, bet mums vajadzētu mēģināt padomāt par vienu vai otru mērķi, kā tos ir iespējams sasniegt jo dažkārt mums nākas saskarties ar tehniskām problēmām, par kurām mums ir jārunā. Šodien mēs daudz dzirdējām par tīkliem, un varbūt es rosinātu izmantot iespēju uzaicināt ekspertus un um, lūgt viņiem paskaidrot, kas no tā visa ir tehniski iespējams. Uh, Mēs uh, daudz prasām atjaunīgās enerģijas, mēs redzam, ka pašlaik uh, ir deficīti jau daudzās jomās, un uh, tehnoloģija jau nepieļauj vienkārši savienot tīklus. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams uzklausīt inženieru atziņas, vai šis plāns vispār ir realizējams. Es aicinātu par to parunāt um, politiskajās grupās, vai mēs varētu uzklausīt ekspertus. Uh, Pa vidu mums būs uh, vasaras brīvdienas, un uh, būtībā šāda iespēja mums uh, radīsies tikai pēc um, atvaļinājuma laika. Es sirsnīgi pateicos visiem, diskusija līdz ar to ir beig beigusies. Es domāju, ka mums pašlaik ir iespēja vienam, viens vai divu minūšu pārtraukumam, bet tūlīt pēc tam sāksies balsošana. Uh, Es piedāvāju šīs divas minūtes jums, eh, varbūt ir nepieciešams sarunām. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, darbie kolēģi, mums jāstrādā. Un tad turpināsim lūdzu. Dārgie kolēģi, sāksim! Mums ir pietiekami garš balsošanas saraksts, bet es ceru, ka, mēs, ka tas ir pietiekami labi organizēts. Jūs zināt, ka mēs mainījām vakardienu balsošanas kārtību. No sākuma balsosim par vieglajiem kravas automašīnām. Īsi sakot, tas ir garais ziņojums, un, ja atļausiet, sāksim. Vai jums visiem līdzi ir balsošanas kartītes? vēl viena eh, piebilde eh, no Langena kunga, ja atļausiet eh, nedaudz paskaidrojumu. Mums kopā ir deviņi kompromisi, un vienā vietā ir pat veseli divi kompromisi. Tas ir jautājums par ilgtermiņa mērķiem. Es uh, precīzi un detalizēti izstudēju visus iesniegtos uh, priekšlikumus, un uh, es izlēmu uh, uh, savu pirmo kompromisa priekšlikumu atsaukt un uh, pie, piedāvāt 150 uh, gramus par kilometru. Otrs priekšlikums paredz 140 gramus, uh, to piedāvāja divas citas politiskās grupas, un es domāju, ka uh, kopējais lēmums uh, runājot par šo jautājumu ir jā, jālēm vadoties pēc tā, uh, ne tikai pēc tā, kas ir iespējams, bet uh, kādas automašīnas tiek izmantotas. Tāpēc es uzskatu, ka ir iespējams balsot par 150 gramiem, bet uh, es gribēju pateikties uh, visiem kolēģiem par gatavību kompromisiem, kas uh, šajā komitejā valdīja runājot par šo jautājumu. Labi, paldies. Uh, tad pārējām pie pirmā uh, grozījuma. Vēl kolēģim uh, Tomas kungam ir vēl viens iebildums. Uh, Eh, vidējo vērtību es saprotu savādāk, saka Turmes kungs. Eh, tomēr mums ir jāpārbauda, eh, cik cilvēki par ko nobalso pirms mēs par to balsojam. Vai mēs to varam izdarīt, jo pretējā gadījumā sekretārijāts jau parasti dara, bet sākumā mēs pārbaudīsim, kurš ir tiesīgs balsot, kurš nē. Ne Uh, mēs redzam, kur sēž uh, Vidāls Kvadras, kur sēž kolēģi Polimata. Uh, tā tad īsa pārbaude. Ja mēs pašlaik pārtraucam sēdi un dodamies uz peldu basēm, kurš atbalsta, kurš ir par elektroniskā, sākam elektronisko balsošanu. Pa, beidzam balsot. Jā, viena minūte un. Uh, nobalsots atkal tautas partijai ir divas balsis par daudz, tie droši vien vienmēr ir vieni un tie paši veseli trīs. Veseli trīs ir par daudz tautas partijai un uh, Holskundze. Uh, es domāju, ka mana balsošanas iekārta nestrādā. Nē, tātad Holskundzes uh, balsošanas aparāts strādā. Laikam nav elektrības, vai tur viss ir kārtībā? jā, tagad tur viss ir kārtībā. Tātad nobalsojam vēlreiz. Kurš tad ir uz, uzvarējis? Vēl vienu reizi. Sākam balsot par pirmo grozījumu. Par, pret, atturas. Nē, ja jūs vēlaties, mēs varam pārbaudīt, bet, manuprāt, tur bija skaidrs pār, pārba, sāk pārbaudam. Pār, sākam balsot, bet nedaram to pie katra jautājuma, jo citādi mēs nepabeigsim to līdz, gal, līdz rītam. Balsot beidzam. Un e, laba ideja par šo nobalsošanu, tā bija laba doma, noraidīts. 32. par, pret, atturas, e, beidzam balsot. Uh, 20, 58, 59 par, pret, atturas noraidīts. 60. grozījums, kompromiss, pirmais kompromiss, par, pret, atturas. Es taču pagaidām vēl neko neteicu. Jā, jūs jau kliedzat, ka eh, jāpārbauda, bet, nu, tad pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Atkrīt? Vienu minūti. Atkal Kolas kundze saka, man nestrādā balsošanas aparāts. Kas tur notiek? Nav elektrības? Pārāk daudz atjaunīgās enerģijas? Es atvainojos. Tagad? Vai darbojas vai nē? Vai jūs eh, varbūt varat pārsēsties citām vietām? Tā tad nav nekādu problēmu. 29 eh, eh, pieņemts. Tātad kompromiss 67. grozījums pār pret atkrīt, es atvainojos. Šis grozījums atkrīt. Ak tā, pārējiem pie 80. grozījuma pāri. Astoņdesmit pār, pret, atturas, noraidīts. Tālāk. 81 par, pret, atturas, pieņemts. 82 par, pret, atturas, noraidīts. 10 par, pret, atturas, pieņemts. Pārējam pie 85, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 86 pār, nē, 88 atkrīt. Nāsmu uzmanīgs šobrīd. 11 pār, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts skaidri pārbaudam. Otrais kompromiss sākam balsot. Viens tautas partijas balss pa daudz. Un tagad, tagad viss ir kārtībā. Beidzam balsot. Un skaidrs, pieņemts. 87. pār, pret, atturas, pieņemts. 12. pār pret. Aktā par 80, 87. mēs pieņemam, tā tad 12. atkrīt. Tāpat atkrīt arī 91. pārējiem pie 13. pār pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 98. arī atkrīt, 14. arī atkrīt, 103 par, pret, atturas, noraidīts. Uh, 104 līdz uh, 107. Tas uh, atkrīt, ja kompromiss ir pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to mēs pārējām pie uh, balsošanas blokā 110. Tas ir papildinājums uh, trešiem kompromisam par, pret, atturas, noraidīts. 116. Kā papildinājums kompromisam par pret atturs noraidīts. Pārējiem pie 7. kompromisa par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Septītais kompromiss - elektroniskā balsošana. Sākam balsot. vienas tautas partijas pat daudz. Kārtībā, paldies, beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie 18. par. Pret. Vai es varu vēlreiz pastīties pār 18. grozījumu? Pret. Pārbaudīsim, atvainojiet, bet jāpārbauda. 18. grozījums, um, sākam elektroniski balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 122. septītais kompromiss ir pieņemts, tas nozīmē, ka 122. atkrīt. 50. grozījums par pret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 pret atturas arī pieņemts. 137 pār pret atturas pieņemts. 141 pār pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 146, bet skaidrs, tas atkrīt. Ceturtais kompromiss elektroniskā balsošana. Sākam balsot. Beidzam balsot. Bija pareizi viss. Nestrādā balsošanas iekārtas desmitajam ir problēmas ar uh, elektronisko balsošanas iekārtu. Manuprāt, četri. Nē, nav problēma nekāda. Uh, nekādas izmaiņas rezultātos nav. 19. atkrīt, 150. atkrīt. Nākamajā lapā 166 uh, apakšā par pret atturas pieņemts. 22 pār pret atturas pieņemts. 23 un 24 pār pret atturas pieņemts. 25 pār pret atturas pieņemts nu, pieņemts. 170 pār, pret, atturas, noraidīts. 171 pār, pret, atturas, noraidīts. 172 pār, pret, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. 172. Beidzam balsot. Noraidīts. 173 pār pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Pieņemts. Piektais kompromiss pār pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Vairākas lapas uz priekšu 28. grozījums pār pārāk ātri tas bija. 11. lapusē tas ir 28. grozījums, tas bija diezgan sarežģīti. Pār, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie sastā kompromisa. Pār, pret, atturas, pieņemts. Divsimt četrdesmit pār 240 pret atturs pieņemts. 243 par pret atturas pieņemts. 246 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 248 grozījums. Elektroniskā balsošana sākam balsot. Beidzam balsot. Tā tad noraidīts. Noraidīts. 31. par pret atturas pieņemts. Tagad trījums kārtībā 33, bet pārbaudīsim iepriekš 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33 par, pret, atturas, noraidīts. 34 par, pret, atturas, arī noraidīts. 35 par, pret, atturas. Par 35. to pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Otrais grozījums pār. Mēs esam nokavējuši, mēs nevaram atgriezties pie iepriekšējiem. Kā lūdzu? Ko jūs nedzirdējāt? Viņi iepriekš lūdza pārbaudīt 34. grozījumu. Ja tā bija, tad labi. Atkārtosim to. Parasti mēs tā nedaram, ka neatgriežamies pie iepriekšējiem, bet, ja es nedzirdēju, es atvainojos. 34. grozījums sākam balsot. Vispirms atveriet mašīnu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Paldies! Bet neatgriezīšamies pie visiem iepriekšējiem. Par divu otro mēs jau balsojām? Tad pārējiem pie otrā grozījuma. Pār. Otrais pār. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Otrais grozījums, sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Noraidīts ar vienādu balsu skaitu 39 pār, pret, atturas, noraidīts. Tā ir vienkāršāk 3 pār, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais pār, pret, atturas, pārbaudīsim. Ceturtais grozījums, sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Pieņemts. 44 pār, pret, jā, atturas, noraidīts. Tas bija skaidrs. 46 pār pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. Par pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 55 atkrīt. Un tātad galīgais balsojums un elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Un rezultāts ir skaidrs, apsveicam referentu. Tāds ir rezultāts. Līdz ar to pārējam pie nobalsošanas par Wir kommen damit zur Abstimmung Intertransition System Operator Compensation pārējiem pie pārvades sistēmu operētā startupējo kompensāciju mehānismu un uh, kopējo regulatīvo pieeju. Kas tam piekrīt, kurš uh, ir pret to? Balsojam elektroniski, jā. Also, vote is open. Sākam balsot. Vēl vienu reizi. Mēs uh, pašlaik nobalsosim par uh, otro Tas būs atsevišķs balsojums elektroniski pār eh, pārvades sistēmu operātoru savstarpējo kompensāciju mehānismu. Mēs par to runājām jau. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viena CP, e ETP balss pa daudz. Labi. Beidzam balsot. Elidišķi. Jā, apgalīt. Oh, tā tad skaidrs noraidīts. Līdz ar to mēs uh, pārējām pie nobalsošanas uh, par Marīnais kuziņojumu. Bet atvainojiet uh, Figueiredo ziņojums. Amendment, uh, to, uh, to amendment yeah, you, tell me, you tell me, please. So, wir kommen zur Abstimmung. Pārējiem pie nobalsošanas, kas uh, pie, balso par pirmo grozījumu. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trīs par. Pret atturas pārbaudīsim elektroniski trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais par. Piektais o, pret. Atturas pieņemts. Piektais par. Pret. Atturas pieņemts. Sastais par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Tas ir kompromiss. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. Eh, septītais grozījums par pret atturas noraidīts 9 par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 11 atkrīt. Otrais kompromiss par pret atturas pārbaudīsim. Otrais kompromiss - sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. atkrīt. 12. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 15 par, pret, atturas pieņemts 16 pār, pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār, pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 22 pār, pret atturas pieņemts pieņemts. 23 par, pret, atturas, noraidīts. 26 par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie 29. mutiskais grozījums Madrēlas konzekts. Es atvainojos. Es domāju, ka jūs gribēsiet izteikties. 29. pār, pret, atturas, noraidīts. 30. pār, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 5 pār, pret, atturas, pieņemts. 36 pār pret atturas pieņemts 37 pār pret atturas noraidīts 38 pār pret atturas pieņemts sastais kompromiss par pret atturas pieņemts septītais kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 48 pār pret atturas pieņemts. 49 pār pret atturas pieņemts. 9. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 40, 54 pār pret Atvainojiet, šeit bija arī mutiskais grozījums. Uh, paldies priekšsādātāji, mēs um, ierosinām uh, vārdu etika, ētisks uh, šeit svītrot, jo tas varētu radīt pārpratumus. Vai kādam ir iebildumi pret to? Es nevienu neredzu. Balsojam par 54. par, pret, un pārējie vairs neviens nevēlas balsot. Ja? Man ir žēl, balsēm vēlreiz 54 par, pret, atturas, noraidīts, bet varam pārbaudīt elektroniski. Nobalsosim trešo reizi. Balsojam par 54 mutisko grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot un rezultāts ir tāds, ka pieņemts 28 par. Kļūda? Misk, uh, Kavēlju kundze. O, oh, entschuldigung, tad bitte ich um entschuldigung, dürfen wir Es atvainojos, vai mēs varam to atkārtot, jo nebija nodrošināts tulkojums. Tas uh, notiek ļoti rati. Bet es uh, pamēģināšu vēl vienreiz. Vai tulkojums ir pašlaik ar tulkojumu? Neuztraucieties, mēs ejam laikam pa priekšu. 54. grozījums nobalsosim vēlreiz elektroniski ar tulkojumu. 54. elektroniskā balsošana sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts. Iepriekš ne, vairāk pāri nekā iepriekš. 55 kā papildinājums par, pret, atturas, kurš vairs nepiedalās, pieņemts. 58 jā, par, pret, atturas, pieņemts. 57 par, pret, atturas, pieņemts. 58 par, pret, atturas, pieņemts. 59 par, pret. Pārbaudīsim. 59. sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultātā noraidīts. 60. par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai viss kārtībā? Atkal viens sauc partijas balss pa daudz. Labi. Beidzam balsot. Rezultāts ir skaidrs. Apsveicam referentu. Tas arī viss. Tagad mums pietiks balsot vismaz šodienai. Tātad apsveicam, atzīstam panākumus un tā tālāk. Līdz ar to abas balsošanas ir beigušās. Mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, desmitais punkts. Un es lūkšu kolēģus, kuri pašlaik atstāja zāli, izdarīt to pēc iespējas klusāk, lai mēs varētu runāt tālāk. Desmitais punkts ir priekšlikums izdarīt grozījumus Eiropas enerģētikas programmā. Referente ir um, dāmas un kungi die Damen und Herren, die sich noch unterhalten wollen. Dāmas un kungi, kas vēl grib sarunāties. Ja jums ir nepieciešams padiskutēt, dariet to ārpus zāles. Ļaujiet mums izmantot laiku nākamā darba kārtības eh, punkta skatīšanai, jo mums vēlāk būs arī viesi. Vai varam mēģināt vēlreiz? Frau, jetzt hat nur eine das Wort, nämlich Frau von. Äh, pašlaik äh, vārds ir tikai vienam cilvēkam, proti tā ir Van Bremtes konze. Lūdzu, paskaidrojiet äh, mums problēmu un rezultātus. Dank u wel, voorzitter. Um, collega's, Paldies! Eiropiešu komisija. Mēs, tad tā ir Eiropas eh, Savienības regula, un es gribētu dot vēsturisku ieskatu. Ir ļoti svarīgi, ka mēs atkal to pārskatām, eh, pirms es pārēju pie komisijas priekšlikuma. Es vakar iesniedzu šo ziņojumu tulkošanai. Attiecībā uz vēsturi 2009. Eh, gadā eh, komisija veids priekšlikumus uz krīzes fona. Un mm, krīze, protams, nav vēl beigusies, bet priekšlikums ir tāds ka neizmantoto finansējumu jāizmanto, lai e, veiktu ieguldījums enerģētikas sektorā. Un šis priekšlikums tika e, pieņemts e, koncentrēties uz trijām galvenām jomām, kur mēs gribam subsidēt pro, projektus - gāze, infrastruktūra un Eh, protams, eh, vēja enerģija un eh, oglekļa uztveršana. Šis priekšlikums tika pieņemts trialogā, tomēr Eiropas parlaments uzstājas to, ka šis finansējums būtu pieejams enerģijas efektivitātei un enerģētikas projektiem vispār. Te ir labi iemesli, jo eh, atjaunīgās enerģijas resursi pastāv un tie ir ļoti efektīvi, lai cīnītos pret klimata izmaiņām, lai radītu jaunas darba vietas uz vietām un veidot tās darba vietas, ko nevar pārvietot uz citām vietām un tādā veidā nodrošinot atbalstu ekonomikas atvesļošanai. Eiropas parlaments Eh, ir bijis tikai daļēji veiks, veiksmīgi šajā trialogā, jo, jo tas tā iepriekš nebija plānots, un tajā laikā tomēr to pieņēma, jo komisija eh, uzskata, ka šajā deklarācijā tika iekļausti arī um, komisijas viedokļi un eh, neizmantotais finansējums tiks izmantots. Mūsdienās, ja šodien uh, Mums ir komisijas um, atskaite par uh, saviem pasākumiem Eiropas parlamentam. Es neuzskatu, ka mēs uh, varam pārāk bieži atkārtot to, ka mēs esam partneri šī priekšlikuma veidošanā. Mūsu mēķis ir tāds, ka šo regulo apstiprinātu parlaments pēc iespējas ātrāk Un, protams, arī, lai tas nonāktu padomēji, tā, lai mūsu viedokļi uzvarētu. Tas ir priekšlikums, eh, kas varētu izmantot atlikušo finansējumu, eh, finansējumu jo mēs vēlamies izmantot tos efektīvi, pēc iespējas labāk, eh, tā lai nodrošinātu enerģijas efektivitāti visiem resursiem. Finansējuma mērķis ir uh, it īpaši vietējām varas iestādām, uh, lai šis finanšu instruments uh, tiktu izmantots pareizi, jo tas ir īpašs vai nu tehniskai palīdzībai, jeb arī lai nodrošinātu banku pakalpojums, piemēram, aizdevums. Un ja projekti jau ir gatavi, lai tie varētu eh, tikt eh, īs, ātri eh, īstenoti vietējā pašvaldībā. Un galvenais iegūms būtu darba vietas. Tas ir, un tie, jā, tiem jābūt ļoti labi projektiem, efektivitātei un uz vietām, lai tam būtu efekts uz vietas Eh, vietējai kopienai tiktu pareizi izmantot. Tas ir ļoti labs priekšlikums un tieši tas, ko parlaments arī vēlas, jo šie uzdevumi eh, eh, ir dot visām politiskām grupām un arī mans uzdevums ir tāds. Un es tiešām lūdzu atbalstu, jo šo priekšlikumu ir uh, jāizskat pēc iespējas ātrāk. Un tagad būs Beļģijas prezidentūra, un tā ir iespēja, mēs varam e, e, izmantot to, lai pieņemtu to pēc iespējas ātrāk, kur ir būtiski svarīgi, ka, lai mēs rīkotos ātri. Savā ziņojumā e, būs tikai daži e, labojumi grozījumos, piemēram, lai uzsvērtu tas esmu zaļos darbus, tas ir vidēji draudzīgos, draudzīgās darba vietas un arī uzsvērtu atsevišķo individuālo projektu nozīmi, jo tas ir ļoti svarīgi, tā ir ļoti svarīga iezīme mūsu enerģētikas politikā. Arī mums jānodrošina tas, E, ka mēs, lai mēs spētu uh, nodrošināt saikni ar kohēzijas un struktūra fondiem, kā arī mums ir jālūdz, uh, uh, lai nepiešķirties fin, finansējums 50 miljonu ap, apjomā arī tiktu pievienots. Un uh, arī mū, es, man interesē mūsu kolēģu vizīte ir svarīga. Mums ir eh, jānodrošina tas, lai mūsu priekšlikums tiktu uzlabots, lai mēs strādātu ātri un eh, nonāktu pie vienošanās un nodot to padomēji. Galu galā vienošanās jau nebūs tik viegla. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo ir vairākas dalība valstis padomē, kas nevēlas, š, lai šis finansējums tiktu piešķirts jaunā, jauniem ie, ieguldījumiem enerģētikā un enerģijas ietaupījumiem. Un tas faktiski ir dumi, jo e, šīs komitejas mērķis Eh, ir eh, eh, ņemt vērā enerģijas, ekonomikas un pārējos apsvērums. Protams, tie ir izaicinājumi. Daudz mūsu deputāti vēlas, lai uh, lai budžetu palikt tajā pašā līmē, bet mums ir jāturpina ieguldījumi enerģētikas jomā. Paldies liels! Paldies! Paldies referentei par viņas prezentāciju. Mēs piekrītam eh, arī no parlamenta viedokļa. Šeit es vēlētos izteikt dažas domas. Pirmkārt, es piekrītu par laikposmu, jo mēs te runājam eh, par enerģētikas programmu ekonomikas atvesļošanai, un te ir daudz, kas jau ir izlēmts, bet bet mums trūks laika. Tādēļ mums ir nepieciešams, eh, nepieciešams īpašas eh, ātras procedūras un projekti. Tas ir mūsu pirmais apsvērums. Eh, tas ir laiks, kad mēs esam krīzes stāvoklī, un mēs jau šodien no rīta par to runājām, pārunājām enerģētikas politiku Un tas nozīmē, ka mums ir jāvirzās tieši šajā virzienā, jo efektivitāte un atjaunīgās enerģijas ir galvenie jautājumi. Un tā ir mūsu pamatstratēģija. Mēs jau runājām par eh, enerģijas efektivitāti eh, pilsētās. un eh, regula, eh, regulējumam eh, jāatbilst direktīvai par enerģētikas piegādi ēkām. Kad mēs runājam par šādiem projektiem, šie skaitļi faktiski tie, kas ir palikuši pāri, un tie ir jāpalielina. Mums ir jāpali, jāpanāk tas, ka mums ir vairāk projektu, e, pat tad, ja mums būtu jāsamazina finansējums. Ir, ne, ir arī svarīgs geogrāfiskais līdzsvars, acīm redzot, tā, tas būtu sloks um, dalībvalstu budžetiem. Attiecībā par instrumentiem un uh, finanšu institūcijām mēs esam izšķieduši dažas iespējas uh, ar iepriekšējā regulējumā, jo mums ir jāizveido ad hoc fonds vai finansējums tieši šim nolūkam un jāizmanto PPP tā, lai resursu tiktu palielinātu Un mēs varētu skatīties, eh, sagaidīt vēl citus projektus. Un šī pārpalikuma summa, kas mums ir, mēs to nevaram ar to iztikt. Mums ir jāvirzās eh, uz to, lai mēs sasniegtu lielākus skaitļus. Uh, un uh, jāskatās, varbūt mēs varam atkal uzsalkt uh, enerģētikas ekonomikas uh, kursu jau saskaņā noteiktajām vadlīnijām. Es pilnīgi piekrītu tam, kas bija teikts. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu visu šo darbu pēc iespējas ātrāk. Tas ir mūsu galvenais mēģis. Paldies! Uh, liels paldies! Uh, Tomas ir vēl pieteicies runāt. Uh, thank you. Uh, the... Liels paldies uh, referentei kas tik tiešām ir steidzams. Mums mums eh, komitejā ir jāuzsāk sarunas, komisijas priekšlikums ir labs priekšlikums. Es neredzu nekādu vajadzību grozījumiem un arī ideja, kas ir pamatā, ir eh, eh, tas, kā man kāds 150 miljoniem mēs runājam. Uh, Bet ja mēs varam uh, izveidot tādu finanšu instrumentu, kas no, nodrošinātu līdzsvaru, tad uh, mēs varam arī tikties ar Eiropas uh, investīciju banku un arī uh, divām citām bankām, kas pārvaldītu šo finansējumu. Un viņi man skaidroja, uh, ka viņam jau ir bijusi līdzīga pieredze eh, finansējumam maziem vidējiem uzņēmumiem, kuriem paņēma naudu no ES budžeta kā daļu, es domāju, vislielākajam riskam, un tad pievienoja naudu no valsts bankām, e IAB, KW un citām. Un tad viņi varēja uzsākt darboties, izmantojot PPP, un tad arī pievienojās privātbankas, jo arī tām būs mazāks risks šajā gadījumā. Mums teica, ka finanšu uh, krīzes rezultāts ir tāds, ka vietējās bankas, kam būtu jābūt tieši tām, kas varētu uh, dot uh, naudu mazākiem proj proj projektiem, bet viņiem ir, uh, viņi ļoti baidās uh, no uh, papildus izmaksām, jo tas. Uh, viņiem ir bīstami, un viņi uzskata, ka mēs mazus kredītus nedosim, un ja viņi nespēja analizēt, ja viņi neizprot risku, un uh, ja šis finansējums, šis fonds tagad uzņemtos daļu no šī riska, tad būtu daudz vieglāk pierunāt vietējās bankas, pievienoties un dot aizguvumus šiem ļoti eh, svarīgiem projektiem, kā ēku eh, kapitāla remontām, gudrus eh, elektromērijamās, gudrus elektromērijamās iekārtas un tā tālāk. Eh, līdz ar to mēs mm, radītu tādu finanšu instrumentu, kas nodrošina eh, šo līdz, līdzsvaru funkcionēšanā un līdz ar to tā būtu pieeja pie kapitāla, lai investori varētu sākt darboties. Tas būtu labi Tas ir labs priekšlikums. Mums jāmēģina to pātrināt. Attiecībā uz uh, nacionālām valdībām mēs esam kontaktējušies ar tām. Šeit ir, tā ir lieta, ko mēs varam pārliecināt. Ja mm, viņi vēlētos darīt kaut ko līdzīgu, piemēram, ja div, visas 27 eh, dalībvalsts vēlētos izveidot nacionālos fondus, tas būtu daudz, daudz dārgāk nekā nekā mums ir viens Eiropas Savienības uh, fonds. Šeit ir pievienotā vērtība, vai tā būtu Vācija, Lielbritānija vai, vai kāds cits budžets. Paldies! Es pateicos Van Nistelrāja kungs. Kortšainen en ook lovend over de, de, het is. Paldies! Runāšu īsi. Es eh, saku apbrīnu kā par šo ideju, ka e, bez lielajiem projektiem, kas saistās ar e, infrastruktūru un kas ir svarīgs, vis, svarīgi visai Eiropas Savienībai, ka mēs tagad varēsim arī domāt par e, daļu, kas tieši saistīta ar enerģijas efektivitāti. Un tā ir galvenā ideja. Tas ir inovatīvi Tas ir jaunie, jaun ievedums, kādā veidā eh, nauda, naudu var padarīt pieejamu, tīpaši krīzes apstākļos, kad bankas bieži vien uh, nogaida, bet mēs varētu ļoti ātri nodrošināt finansējumu projektiem, kuru citādāk nevar finansēt. Un šis finansējums būtu jau gatavs, un varētu sākt darboties. Es uzskatu, ka mēs tiešām varētu ieviest šos jaunu ievedumus. Um, tas ir apsveicams. Un es labprāt strādāšu vēl pie šī teksta par sinerģiju. Un uh, uh, vēl viena ideja. Mēs to varam atļauties. Mums ir uh, municipalitātes Eh, mēs pat ne, nebija, nebijam sākotnēji domājuši, kas no tā viss varētu eh, sanākt. Tā ir tāda deklarācijas tāds paziņojums, kam ir ļoti uh, plašs plaš, plaš spektrs, un tas iekļaut arī uh, CO2. Un tas iesaistīt arī vietējās pašvaldības un mērus. Uh, un tagad varētu arī piešķirt eh, finansējumu, domājot par 2020. gadu un mūsu mēķiem ar jauno iniciatīvu, ja tā tiek pieņemta, jo šādā veidā mēs iesa, iesaistām eh, ne tikai mm, eh, vietēs pašvaldību, bet arī reģionus, pilsētas, partnerības un panākam to, ka viņi atbalsta 2020. gada stratēģiju un arī mm, CO2 eh, mērķi lielums. Un attiecībā uz Lisabonas stratēģiju ja mēs runājam tādās uh, terminos, tad tas ir dalībvalstīm, bet šeit mums ir jādarbojas lokāli un uh, jāiesaist pilsētas pilsoņi, un lai mēs varētu sasniegt savus mēģus. Um, un arī tādā veidā mēs apaudzēsim uh, uh, Eiropas Savienības iniciatīvas. Es esmu pārliecināts par to. Paldies! Fautikau. Pateicos vārds Tikau kundzei. Mulțumesc, domnule președinte, ca și domnul. Paldies! Tāpat kā iepriekšējais runātājs, arī es vēlos uzsvērt, cik svarīgi ieguldīt eh, efe, eh, energoefektivitāti, tīpaši ēkās. Eh, ieguldījumi šajā jomā ir svarīgi. Es domāju, vai te būs, teiksim, 150 miljoni eiro var tikt ieguldīti tieši šajā nolūkā. Martā Eiropas padome noteica, eh, ka, ka ir nepieciešams eh, sasniegt 200% enerģo, energoefektivitātes līdz 2020. gadam. Tas ir mērķis, un to mēs arī pārnājām 17. jūnijā Tagad mēs varam sagaidīt, ka komisija varētu jau dot konkrēts priekšlikums, kādā veidā šo eh, skaitli eh, sasniegt. Arī gudro pilsētu iniciatīva ir svarīga, eh, un to var izmantot ļoti labi. Neaizmirsīsim, ka, ka tā ir iz, izolēta iniciatīva 2009. Uh, gada aprīlī mēs pieņemam regulu par reģionālo attīstību, tā lai visas dalība valsts varētu izmantot uh, daļu, piemēram, 4% uh, no IODF finansējuma energoefektivitātes nolūkiem. Dzīvojamās ēkas, arī sociālo, sociālās namos kad tiks, e, bet kad bija 2007. gadā nacionāls programmas tika iesniegt, tad tas, mm, tā, tāds budžets netika iesniegts, bet tagad mēs runājam par pasākumiem dalībvalstīs un komisijai jāizmanto šī iespēja, lai piešķirtu lielāku finansējumu. Un patiesi, lai nodrošinātu tieši šim nolūkam. Paldies! Dodu vēl vārdu komisijai. Ja jūs vēlaties izteikties, varbūt jums ir kāda īsa komentāra, lūdzu. Monsieur le Président, à ce stade, je tiens à remercier les. les, les... Eh, priekšsēdētāji kungs, es gribētu pateikt parlamentam lielu paldies par atbalstu eh, komisijas iniciatīvai. Un šeit laika posms ir ļoti svarīgs, un tas ir tik uzsvērts. Uh, Un pilnīgi skaidrs, ka um, šī sabalansēšana, ko te daudzi um, uh, deputāti jau minēja, ir ļoti svarīgs. Uh, ja mēs tagad izmantojam neizma, neizma, neizmantotos uh, fondus un finansojums un atrodam citus avotus, mēs uh, iegūsim kaut arī nelielu, bet nozīmīgu efektu, un tas savukārt uh, ietekmēs pārējo. Varbūt tā ir iniciatīva, izolēta iniciatīva, bet tā tā nepaliks Un tas ir ļoti svarīgi, ka tā būs arī sad, eh, daļa no nākojām eh, finanšu perspektīvām. Liels jums paldies! Un paldies parlamentu kā institūcijām. Mēs esam gatavi kopā jums strādāt, lai tā tiktu ātri pieņemta. Paldies! Un mēs vēlamies pieņemt lēmumu eh, pirms gada beigām. Paldies! Labi, tad es uh, vēlos visiem pateikties un jautāju Van Brentes koncertā, viņa vēl vēlas izteikties. Labi, Es esmu, es esmu pārliecināts, ka nākamajās nedēļās mēs sāksim neformāls kontaktus ar kolēģiem politiskajās grupās, lai mūsu pabeigt mūsu mērķi, pēc iespējas ātrāk pabeigt darbu pie šīs lietas. Paldies! Es pateicos arī jums, pateicos visiem par komentāriem, līdz ar to mēs esam izskatījuši šo darbu kārtības punktu un jūlijā mums būs diskusijas par ziņojumu. Šis darba kārtības punkts tā tad ir noslēgts, un mēs pārējām pie nākamā punkta. E, tā būs saruna ar Spānijas e, ministri, e, kuru tomēr pārstāvēs valsts sekretāra. Viņa arī vēl nav ieradusies, un līdz ar to mēs saskaramies ar nelielu problēmu, vai kāds var pastīties, vai viņa nav pašlaik aiz durvīm gadījumā.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 Damas un kungi, valsts sekretāra vēl nav ieradusies. Tā kā tas ir pēdējais punkts uh, uh, mūsu darba kārtī, kolēģis Svidals Kvadras varbūt ir klāt arī, ne? Tātad, uh, diemžēl mums ir jāpiesaka neliels pārtraukums. Atvainojos visiem. Es nezinu, kad Vidāls Kvadras būs, un es nezinu, kad būs Spānijas ministra. Meine Damen un Herren, liebe Kollegen! Dāmas un kungi, kolēģi, es uh, sirsnīgi pateicos, ka jūs nedaudz pacietāties, un mums pašlaik ir tāda problēma, ka Spānijas uh, prezidentūra pašlaik ir ceļā no lidostas. Tomēr mums uh, izdevās uh, atrast uh, kolēģi Vidalu Kvadrasu. Viņš ir sportiski labā formā un uh, viņš steidzas šurp no sava biroja, lai mēs varētu pārbīdīt uz priekšu 12. darba kārtības punktu. Līdz ar to viņš uh, saņems īpašu balvu šajā olimpiskajā sporta veidā par ātru nokļūšanu šurp. Un liels paldies, ka jūs uh, palīdzējāt mums to norganizēt. Um, Vidāla kvadras dodu jums vārdu ziņot, kā tad Kāda tad ir situācija ar gāzes piegādes drošību, jo iepriekš mēs par to daudz diskutējuši esam? Yes, thank you, Chairman. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man teica, ka man jārunā 12. būs, bet, nu, kad es uzzināju, ka tas būs ātrāk, skrēju, cik ātri varēju, bet, nu, labi. Liels paldies! Es gribētu sākt ar sirsnīgu pateicību visiem ēna referentiem un arī jūs priekšsēdētā kungs pašu par jūsu pastāvīgo ieguldījumu un uh, smago darbu uh, pie šī dokumenta. Kopš mēs sākām darbu pie šī likuma projekta par gāzes piegādes drošību. Es gribētu teikt, ka tieši tas jau arī bija vajadzīgs, šī te ciešā sadarbība. Un es domāju, ka mums ir izdevies dot savu ieguldījumu, es ceru, ka veiksmīgā gala iznākumā. Mēs eh, esam panākuši neformālu vienošanos ar padomu trialogā par šo regulu. Eh, šis teksts eh, jums visiem tiks izdalīts jau šodien. tikko saņemsim zaļo gaismu no juristiem, lingvistiem. Un es ceru, ka teksts jums būs pieejams jau šodien. Padome. Mēs sagaidām, ka padome to apstiprinās korepērā. Un šajā komitejā mēs cerams balsosim par šo kompromisu variantu jūlija tajā nedēļā, kad mums būs mūsu sanāksme un balsojums plenārsēdē principā notiks septembra otrajā Strasbūras sesijā. Es vēlētos pateikties arī komisijai par tās lieliski paveikto darbu, eh, palīdzot šajā darbā, jo mēs kaut galā esam eh, līdzlikumdevēji un pateicība arī Spānijas prezidentūrai, jo tā mūs ir uh, nepārtraukti ir saulēcīgi informējis par to, kā virzās darbs uz priekšu eh, padomē. Eh, un es visu laiku esmu uzzinājis, eh, tā teikt, veids tādu legālu izlūkdienesta darbu, neteiksim, ka es esmu spiegojis, bet tomēr uzzinājis par to, kas notiek padomē. Un tas ir bijis ļoti liederīgi. Es domāju, ka mēs varam būt apmierināti ar sarunu rezultātu. Un tad, kad eh, šī regula tiks ieviesta, tā tiešām samazinās Eiropas iespējamo pakļaušanu eh, gāzes piegāžu traucējumiem. E-1 standarta ieviešana, eh, atpakaļ plūsmas tehnoloģiju ieviešana trīs gadu laikā visos starpsavienojumos Es vēlētos norādīt arī uz to, ka šeit ievērojami ir pieaugus komisijas loma, koordinējot dažādas ārkārt pasāk, ārkārtas pasākums un rīcību. Un e, komisijai e, tas rada iespēju nodrošināt to, lai preventīvie rīcības plāni, nacionālajie plāni nekādā veidā neapdraudētu citu valstu eh, piegādes eh, drošību. Tātad komisijas pilnvarās ir iejaukties šajos preventīvajos rīcības plānos, lai nodrošinātu apgādes drošību visām dalībvalstīm. Un, protams, ka šis solidaritātes un sadarbības gars, eh, kas ir tik ļoti nepieciešams, īpaši tad, kad mums ir krīze, eh, visas dalībvalsts, īpaši tās, eh, ko krīze ietekmē vistiešāk, lai visām tām būtu pieeja pietiekamam gāzes apjomiem, eh, lai apgādātu vismaz aizsargātos patērētājus. Ir vēl arī citi aspekti, kas attiecas uz piegādes drošību. Mēs esam ievieši vairākas normas, kas uzsver Eiropas Savienības uh, rīcību eh, situācijās, kad jau notiek apgādes traucējumi, kas rodas no eh, valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un eh, šī krīze var ietekmēt dalību valstis. Tas ir īpaši svarīgi šodien, jo mēs faktiski atrodamies šādas krīzes vidū, un šobrīd tāda krīze risinās tieši, kā es teicu, ārpus Eiropas Savienības, starp Krieviju un Baltkrieviju, tā nav atrisināta pagaidām, un ja tas tā notiktu, tad tā varētu ietekmēt vairākas mūsu eh, dalību valstis, arī Poliju tā skaitā. Un enerģētikas eh, komisārs devās uz Minsku, cerams, ka Eh, viņš arī varēs pielikt savu roku, lai palīdzētu atrisināt šo krīzi. Es domāju, ka mēs varam būt apmierināti arī ar to, ka esam panākuši labus kompromisus attiecībā uz tā saucamo gāzes uzglabāšanas salu veidošanu Eiropas Savienības eh, teritorijā, bez tam ir paliecināta atklātība un caurskatāmība, Eh, starp dalību valstīm, jo dažādas pasākumus un gāzes pārvadīšanu nepieciešams gadījumā var beigt, eh, ja ir pietiekami informācijas. Ir jāpasvītro, ka vislabākā aizsardzības līnija ir tirgus, tirgus spēki, un tas ļoti skaidri norādīts tekstā. Un, uh, nobeidzot šo īso pārskatu, uh, Es gribētu pieminēt kādu punktu, kas bija daudziem kolēģiem ļoti jūtīgs. Un proti, tā ir deklarācija par to, kad tiek paziņot ārkārtas situācija no komisijas puses visai Eiropas Savienībai un ko tas nozīmē. Šeit ir noņemti sliekšņi, uh, un komisija var iekustināt visus regulā paredzētos mehānismus gan savienības līmenī, gan atsevišķu dalību valstu vai reģionu līmenī. Un ar reģionālo līmeni saprot, ka tā var būt gan dalību valsts, gan vairākas dalību valstis, vai savienojošie e, re, reģioni starp dalību valstīm. Šeit nav tāda noteikta akmenī iecirsta definīcija, un komisijai ir e, liels iespēja, manevri iespējas šeit un šī regula pārstāv tādu patiesu risinājumu reālai problēmai. Ja mēs e, virzīsim infrastruktūras attīstību nacionālajā līmenī un starpsavienojumu veidošanu, tad uh, mēs varēsim izpildīt minimālos e, piegādes standartus visām aizsaimniecībām Eiropas Savienībā. Un mēs varēsim arī ātri koordinēt ārkārtas situācijas rīcību Eiropas Savienībā un arī attiecībā uz trešajām valstīm. Atklāti sakot, aplūkojot padomas sākotnējo pozīciju, kas faktiski bija tāda direktīva Vienkārši viņi vēlējās tādas kailas norādes. Es varētu teikt, ka mēs esam nogājuši tālu ceļu, mums ir regula, ļoti spēcīga regula, un tā ir tehniski ļoti labi izstrādāta. Mans ieteikums, cienījamie kolēģi, acīm redzot, ir lūk jūs pilnībā atbalstīt šo kompromisu balsojumā jūlijā. Un Es esmu pārliecināts, ka tad, kad jūs izlasīsiet tekstu, kuru atbalstīja visi ēnu referenti, jūs man piekritīsiet, ka šis dokuments tiešām ir tā vērts, lai to atbalstītu. Protams, ka es esmu atklāts kā vienmēr, esmu pilnībā jūsu rīcībā, lai veikt jebkurs eh, skaidrojums, kad jūs būsiet iepazinušies ar tekstu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Servus. Herzlichen Dank. Ähm, Liels paldies kolēģim Vidalam Kvadrasam par jūsu runu un otrkārt par lielisko darbu. Tas ir bijis sarežģīts darbs, mazliet ir ieildzis, bet visas iesaistītās puses ļoti centās un uh, ieguldītais darbs ir atmaksājies ar labu rezultātu. Ir pieteikušies divi runātāji, un uh, pirmais no tiem būs uh, uh, Mešāras kungs. Hálával tartozunk. Jā, paldies, mēs ar lielu interesi klausījāmies eh, kvadras kunga ziņojumu. Mēs esam cenšies arī viņam palīdzēt, cik vien to spējam. Runāt par Centrāla Eiropas valstīm, mums šis eh, dosie ir īpaši svarīgs. Runāt par reģionālajām struktūrām, kas ir uzskaitīts ceturtajā pielikumā. Tās tiešām dod tādu iedrošinājumu valstīm, kur nav pagaidām izveidot starp savienojumu. Un mūsu e, un briesmas, ka mēs varam ciest no gāzes piegādes traucējumiem, pagaidām pastāv, un, diemžēl, šīs briesmas palielinās, un mēs ļoti ceram, ka nākotnē mēs zinā, spēsim kaut kā reaģēt un kompensēt situācijas, kad Krievija atkal aizgriezīs gāzes krānu. Mēs nevaram paļauties uz apmierinošiem risinājumiem un juridiskiem risinājumiem pašreizējo direktīvu gaismā. Tieši tādēļ eh, vietējais tirgus, protams, spēlēs lielu nozīmi, gāzes apgādes uzņēmumi eh, varēs tiešām sasniegt visus eh, gāzes pircējus Eiropā. Un, lai novērstu gāzes piegādes traucējums, ir jāveido konkurētspējīgi, konkurence veicinoši nacionālie tirgi, mm, kas ļautu paļauties uz dažādiem gāzes piegādes maršrutiem un avotiem. Tas ir nepieciešams, jo ja kāda valsts eh, pierak, eh, paraksta Nu, tikai vienpusēja līguma ar piegādātāju, tas var traucēt gāzes piegādi citām Eiropas Savienības valstīm, kas attiecas uz piegāžu nepietiekamību krīzes laikā un pasākumiem, ko var veikt. Arī tos referents te ir apskatījis. Piegādes drošība, protams, to garantēs arī tādi pasākumi, kā eh, dažādo enerģiju energoresursu nomaiņa. Mēs varam samazināt gā, pieprasījumu pēc gāzes, aizstājot to citiem uh, energoresursiem. Mums ir jākoordinē sava rīcība, uh, īpaši krīzes situācijās ir virkne teritorija, kur gāzi var aizstāt ar uh, citiem materiāliem, piemēram, elektrības ražošanā, tādējādi samazinot pieprasījumu pēc gāzes. Turmes kungs nākamais. Jā, es arī gribēju apsveikt Alejo Vidalu kvadrasu. Un daudz jau ir minējuši, ka e, pirms pēdējā saruna raunda mūsu problēma bija tāda, ka valstis, valdības nemaz nevēlas, lai uh, Eiropas komisijai būtu loma m, mm, pārskatīt nacionālos eh, ārkārtas plānus. Un mēs toties nolēmām, ka ar tādu tīru Eiropas koordināciju vien nepietiek. Uh, un tāpēc nebija viegli eh, paredzēt, kā mēs varēsim iekustināt valdības. Un tāda Leho radās tāda lieliska iz, ideja izmantot savus kontaktus Krievijā. Un mēs varējām vienkārši pievērst tādu plašāku politisku uzmanību pirms mūsu sarunām otrdienā, Un es domāju, ka tas nostrādāja ļoti labi. Un tieši tādēļ vakar Vakarā eh, gāzes vada tika piepildīta ar gāzi, un es domāju, ka mēs varam apsveikt tikai mūsu ar šādu rezultātu. Jā, es arī to nebiju zinājis. Paldies, ka mm, pastāstījāt. Šeit izskanēja ļoti inteliģenti mm, spriedumi, mm, kas būtu jāiekļauj rezultātos. Vanisājoja kungs. Jā, paldies. Es eh, arī priecājos par šo rezultātu, bet nu redzēs, cik tālu mēs ar to visu tiksim. Es domāju, ka priekšlikums ir nevien ļoti prātīgs, bet es arī domāju, ka tas faktiski eh, arī palīdz mums lietas nedaudz ātrāk virzīt uz priekšu. Mēs tieši par to eh, runājam no rīta. Vajadzētu sākt runāt par rezultātiem, un tas, eh, ko mēs šodien panācām, tas parāda, cik svarīgi mums ir izstrādāt jaunus eh, instrumentus, lai mēs praksē varētu realizēt eh, solidaritātes principus. Un mūsu šī te gāzes darba grupa ir labi pastrādājusi Un ņemot vērā tādu loģisko un reģionālo dimensiju un attieksmi pret gāzes tirgiem, man liekas, eh, tā ir tāda attieksme, uz kādu aicināja Buzekungs pavisam nesen, lai mēs vienkārši veidotu kaut kādas lietas praktiski, lai kopiena radītu eh, solidaritātei pavisam konkrētu pamatu. Un tieši to nozīmē šie starpsavienojumi un to veidošana Es domāju, ka tas ir tāda veida priekšlikums, kas Eiropā ir ārkārtīgi svarīgs, un faktiski nevajag jau krīzi, lai e, kaut ko tādu iedarbinātu. Nu, protams, ka krīzes laikā jūs cenšaties, teiksim, pārskatīt savas attiecības un izvērtēt tās, un arī savas gāzes apgādes sistēmas efektivitāti un darboties spēju. Un eh, tātad eh, šis papildinājums, kas attiecas uz starpsavienojumiem un atpakaļ plūsmas izveidu nodrošināšanu tajos, tas ir svarīgs papildinājums. Eh, ļoti daudz, kas ir izdarīts, un Vidāls Kvadras kungs šķiet ir padarījis ļoti labu darbu. Tā kā mēs esam sākuši viens otram pateikties, es gribēju pateikties arī visiem darbiniekiem, kas eh, pie šīs lietas strādājas sekretariātā, teikt eh, paldies deputātiem un komisijai, jo to mēs eh, laiku pa laikam aizmirstam. Par starp šīm stundām un dienām parasti ir vēl individuāls sarunas un. Uh, Mūsu mm, kolēģi tur ir eh, investējuši daudz darba, ieguldījuši daudz darba un pūļu, lai mēs varētu nonākt pie laba rezultāta. Nākamais runātājs Šematskī kungs. L Es arī gribētu pateikties uh, referentam, viņš ir paveicis ievērojumu darbu un ieguldījis milzīgas uh, pūles. Uh, šī regula ir ārkārtīgi svarīga, Un, protams, ka mūsu mērķis ir panākt kompromisu, kas atbilstu gaidām, kas parlamentā iepriekš bija ambiciozākas. Mūsu nostāja bija panākt vēl vairāk. Šeit ir daži jautājumi, kur mums domas nesakrīt ar padomi Piemēram, par atpakaļplūsmu padome uzstāja uz atsevišķām normām, noteikumiem, piemēram, runājot par amalas um, cauruļvadu. Investori nevēlējās um, atpakaļplūsmu, un galu galā tas ir kļuvis par politiskas piedienu objektu no Krievijas puses. Šis uh, plāns uh, tiks uh, slēgts, ja attīstība nenoritēs gludi. Uh, Otrakārt, tur ir arī dažas tiesiskas problēmas, juridiskas problēmas, eksporta klauzulas un um, galamērķu klauzulas. Mēs uh, beigās nonācām pie daudz vispārīgāka rezultāta un ceram, ka tas mūs nenovedīs situācijā, kur Eiropas komisija jutīs, ka tai vairs nav pienākuma cīnīties pret uh, risinājumiem, kas kaitātu tirgumu un krīzes vadībai. Sarunu gaitā reģionālās krīzes definīcijas, reģionālās krīzes pārvaldības definīcija parādījās šeit. Tomēr Eiropas Savienība nejūtās atbildīga par reģionālo krīzi. Gāzes piegāžu pārtraukums kār visu Eiropas Savienību. Galu galā mums taču ir pastāvoši tiesiski juridiski risinājumi, kas nav pietiekami. Padoma ir vājinājusi juridiskos instrumentus, ierobežojot mūsu iesaistīšanos politiskās lietās, īpaši attiecībā uz ārlietām. Tas uh, nenozīmē, ka mēs katru nākamo gāzes krīzi skatīsim kā tīri komerciāla rakstura problēmu. Tur ir arī politiska dimensija. Valdības um, valstīs uz austrumiem no Eiropas um, Savienības parasti uh, to uztver kā politisku lietu. Mums arī to vajadzētu tā darīt, jo pretējā gadījumā mēs parādītu savu vājumu. Mums ir izdevies tomēr šeit saglabāt pietiekami daudz e, noteikumu, kur ir ļoti liederīgi. Muchas gracias, presidente. Simplemente para. Uh, Rieras kundze, liels paldies priekšsādātāji! Es vēlējos teikt, ka mūsu ēnu referents nevarēja būt šeit klāt, jo pašlaik mēs skatām šo darba kārtības punktu nedaudz iepriekš, un viņš ir citā ēkā. Bet es gribēju apsveikt kolēģi Vidal Kvadrasu par viņu paveikto darbu un arī attiecībā par viņa jaukajiem vārdiem, uz, kas attiecas Spānijas prezidentūru. Uh, Tā mums ir ļāvusi sasniegt uh, labus rezultātus, un uh, tie ir bijuši ārkārtīgi nepieciešami, īpaši ņemot vērā krīzi, kuru mēs uh, saskatām aizvien biežāk, atkarību no trešām valstīm un uh, no tā izrietošās sekas, kas ir smags sloks mūsu tautsaimniecībai. Tāpēc a, tas ir ļoti svarīgs solis, lai mēs varētu realizēt savus mērķus Tas ir ļoti svarīgi Eiropas tirgiem. Un uh, mēs taču gribam nodrošināt uh, energoresursu piegādi par saprātīgām cenām. Tie ir ārkārtīgi svarīgi punkti. Un uh, šeit mums ir izdevies panākt saprātīgas vienošanās. Paldies vēlreiz referentam. Es uh, sirsnīgi pateicos visiem, līdz ar to mēs varam noslēgt šo darba kārtības uh, punktu un pielikt uh, punktu um, darbam, kuru mēs pēdējos mēnešos esam uh, veikuši. Es pašlaik uh, gribētu dot vārdu Pietrasa Kāvo kungam. Viņš pārstāv Kristīnu Kamendiju ministri, kura pašlaik nav varējusi ierasties. Mums ir žēl, es labprāt būtu pasēdējis viņai blakus. Mēs vienmēr priecājāmies, kad viņi bija klāt, un uh, tomēr mēs bijām arī Spānijā un varējām ar viņu parunāt. Liels paldies, un paldies par to, ka jūs mums palīdzat. Dodu jums vārdu, jūs varat sākt. Muchas gracias. Liels paldies, um, priekšsādātāji. Liels um, labdien arī visi cienījamie ITRE komitejas. Um, locekļi. Vispirms man ir jāatvainojas, ka es nedaudz vēlāk esmu ieradies, ka es nedaudz kavējos, bet pie izais bija kontrolas un es tik ātri tur nevarēju tikt galā. Tas prasīja gandrīz divas stundas. Un tad man, protams, ir jāatvainojas arī Kristīnas Garmēnijas vārdā. Viņa šodien nevarēja ierasties, kaut gan labprāt būtu to darījusi. Uh, viņai vajadzēja piedalīties ārkārtas eh, Spānijas valdības sēdē. Man ir liels eh, prieks, ka es varu šodien būt eh, šeit, lai iepazīstinātu jūs ar Spānijas prezidentūras rezultātiem un bilanci pētniecības jomām. Kad Kristīna Garmēnija šeit uzstājās 28. janvārī, Spānija tikko bija pārņēmusi prezidentūru padomē, un tas bija brīdis, kur eh, stājās spēkā institucionāls un politiskas pārmaiņas saistībā ar Lisabonas līgumu eh, spēkā stāšanos. Parlamentam nācās eh, ratificēt stratēģiju 2020. gadam un noteikt darba kārtību, bija, kurā bija daudz tēmu, īpaši attiecībā uz pētniecības un konkurences padomu. Papildus tam, uh, arī ekonomiskais un finanšu stāvoklis nebija pārāk labvēlīgs, un tās tas ir ima, joprojām. Par spīti šīm grūtībām mēs strādājām ļoti ambiciozi un proaktīvi savas prezidentūras laikā, un um, mums nācās izstrādāt programmu, kuras prioritātes jūs, protams, atcerties, bija trīs lielie īņi integrācija, implikācijas mm, un um, iekļaušana. Ar integrāciju mēs saprotam mm, pētniecības un inovāciju politiku, kas ir Eiropas projekta centrā. Šeit um, Tam vajadzēja tikt iekļautam jaunajā inovāciju politikā, īpaši jaunās stratēģijas 2020 kontekstā un saistībā ar mērķiem, kurus bija noteikušas dalībvalstis. Šajā integrācijas asī mēs uh, iekļāvām arī Eiropas pētniecības aģentūras pārvaldību. Šeit uh, tika pārskatīti mehānismi, uh, struktūras un uh, Eh, protams, ka mēs vēlējāmies stiprināt arī Zinātniskās un tehniskās pētniecības komiteju Krest. Šajā sistēmā mēs vēlējāmies eh, spēcīgāk iesaistīt dalību valstis. Papildus tam mēs panācām eh, labu progresu zinātņu, zinātības Eiropā, attīstot pētniecību. Mūsu prezidentūras pirmajā daļā konkurences padomē martā. Papildus tam mēs um, iepazīstinājām arī nodarbinātības sociālās politikas veselības un patārētā aizsardzības padomes secinājumiem, kas nodrošinātu uh, zināt, uh, zināšanu brīvu apriti. Es ceru, ka to ir ļoti labi uznājumu, uzņēmuši mūsu kolēģi padomē, ar, gan arī Eiropas komisijā. Uh, attiecībā uz mūsu ieguldījumu um, Eiropas 2020 uh, stratēģijas veidošanā es gribēju norādīt, ka konkurences para, uh, padomē abās uh, padomēs un arī februāra mm, sēdē runājām par dažādiem aspektiem. Papildus padomē, papa, papildus nozīmē mēs runājām arī par mērķiem, kas tiek uzlikti ERA aģentūrai. Uh, mēs um, runājām par investīciju attīstības un um, iekļaušanas mērķiem. Tī, ar tiem uh, tika Eiropas komisijas, komisija iepazīstināta martā. Un uh, es uh, ceru, ka uh, padomē pieņemtie secinājumi to atspoguļos papildus tam. Mēs vēlamies um, integrāciju ērā jomās, eh, kur ir runa par zinātnes infrastruktūru, kas ir iekļautas um, lielo infrastruktūru ceļa kartē. Mēs šeit runājam par uh, atbalstu sievietēm un atbalstu publiskās privātās partnerības programmām. Uh, Es um, gribēju mm, eh, piebilst pie integrācijas, ka eh, Spānijas prezidentūra vēlējās, lai tiktu mm, pieņemti secinājumi, kā arī politiskās vadlīnijas, kas um, dalību valstīm tiek eh, dotas saistībā ar uh, Eiropas um, pētniecības un inovāciju plānu, kas tiks publicēts septembrī. Uh, Mums būtu jādomā par inovatīvas Eiropas izveidi, kur ir jārunā par vairākiem aspektiem, kur šeit ir ārkārtīgi svarīgi un par kuriem komisijai vajadzētu domāt. Padomis secinājums varētu iedalīt piecās daļās - finansējums, tirgi, pārvaldība, reģioni un cilvēki. Kas attiecās uz otro asi - implikācijas jeb iesaistīšana Mēs apzināmies, ka šīs pētniecības eh, programmas ir eh, starpvaldību un um, nacionāla līmeņa projekts, un arī šeit mēs saskaramies ar dažiem sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem - enerģijas avotiem, e, klimata pārmaiņas, demogrāfiskā novecošanās, attiecīgās slimības un, protams, arī ekonomiskā krīze. Mēs domājam, ka atbildēm ir jābūt efektīvām un tiem būtu jāatvieglo darbs zinātniekiem. Šajā ziņā es vēlējos teikt kaut ko par mūsu galveno tēmu, proti par neformālo ministru tikšanos San Sebastiānā 8. februārī. Tur gāja runa par zinātnes veicināšanu un ekonomisko izaugsmi. Šis dokuments tika atbalstīts, tas notika vienbalsīgi, Un šajā dokumentā tiek uzsvērta zinātņu loma, tiek aicināts meklēt atbildes un risinājumus finanšu krīzē, lai varētu nonākt pie zinātniskām inovācijām, ir nepieciešams, lai zinātniekiem tiktu atvieglot pieeja pie Eiropas programmām, un tas parasti tās būtu jāveido efektīvākas un vienkāršākas. Jūs zināt, ka šī tēma Fran Spānijas prezidentūrā bija ārkārtīgi svarīga. Uh, Un um, arī turpmāk padomē tā paliks ļoti būtiska tēma. Arī visām iesaistītajām pusēm, kas uh, piedalās um, pamatprogrammās. Uh, prezidentūra uzskatīja, ka ir nepieciešams, uh, nepieciešama vienkāršošana, kā sinekvā non nu, priekšnoteikums, lai būtu panākams progress um, Eiropas 2020 stratēģijā. Tomēr mēs nevaram uh, aprobežoties tikai ar procedūru vienkāršošanu. Mums ir nepieciešams jauns modelis. Mums um, ir jāpaļaujās uz uzticību un ir jāpanāk kvalitatīvi augstvērtīgāka pētniecība, nodrošinot tai atbilstošu finansējumu Mēs ceram, ka šie rezultāti būs ārkārtīgi pozitīvi MVU un ka mēs um, varēsim koncentrēties uz um, pētniecību, ierobežojot administratīvo slogu. Spānijas prezidentūra ar apmierinājumu konstatēja, ka uh, mēs varējām um, iepazīstināt ar padomus secinājumiem maijā šajā sakarā mēs redzam, ka šeit uh, implikācija, integrācija mm, iekļauj šeit arī iekļaušanu. Trešo i zinātnē spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu cīņā pret uh, nabadzības apkarošanu, cīņā par nabadzības apkarošanu un sociālo izstumtību. Mums ir nepieciešama angažēta un um, delikāta zinātne. Mēs esam mēģinājuši turpināt Zviedrijas prezidentūras uzsākto darbu un esam iesaistījušies arī cīņā pret nabadzību un nevienlīdzību. Tas ir uh, izaicinājums mūsu zinātnē. Šo iniciatīvu mēs uzsākām desmit gadus pēc tam, kad eh, tika noteikti tūkstošgadas attīstības mērķi un um, eh, tika pasludināts Eiropas gads eh, pret nabadzību un sociālo izstumtību. Mums ir jāatzīmē, ka uh, zinātnes progress šeit ir spēlējis um, milzīgu lomu cilvēces attīstībā. Uh, Man ir jāatsaucās arī uz sociālās dimensijas attīstību. Zinātniska izcilība ir palīdzējusi veidot kopēju telpu zinātnes un pētniecības attīstībai un vienlaikus nabadzības apkarošanai un sociālajai izstumtībai. Šeit ir tieši saistība ar stratēģiju Eiropa 2020 un um, sociālo integrāciju. Uh, skatoties no likumdošanas uh, viedokļa, um, mums ir izdevies um, realizēt divas iniciatīvas jaunā Lisabonas līguma ietvaros, un kopā ar parlamentu mums ir izdevies pieņemt lēmumu par kopienas uh, piedalīšanos kopējā uh, izpētes un attīstības programmā tā ir uh, programma bonus 169. Mēs uh, pieņēmām arī uh, GMS um, reg, reg, regulu. Es vēlējos pateikties uh, parlamentam par šo ļoti auglīgo sadarbību starp institūcijām pieņemot uh, šos uh, divus dokumentus, man ir jāatzīmē divu deputātu lieliskais darbs uh, - Lēnas Ekes un, un Norberta Glantes darbs. Viņi ir ieguldījuši milzīgu darbu. Šajos sešos mēnešos zinātnes un inovāciju ministrija ir rīkojusi neformālu ministru sanāksmi San Sebastiānā, ir notikušas arī divas konkurences padomes un uh, mums uh, tur ir izdevies panākt Eiropas konsensu 30 uh, tēmām, kas bija iekļauts darba kārtībā. Papildus tam mēs esam uh, pieņēmuši 40 uh, padomis dokumentus. Mēs uzskatām, ka Lisabonas līgums uh, doda pilsoņiem, piešķir pilsoņiem skaļāku balsi, un zināmā mērā tas nāk par labu uh, arī prezidentūrai prezidentūrai izdevās uh, iesaistīt um, zinātnes un izpētes uh, jomas interesēto pušu iesaistīšanos šo uh, secinājumu sagatavošanā. Par tām tika runāts arī konkurences padomē. Papildus tam es gribēju norādīt, ka Spānijas prezidentūra ir eh, veikusi soļus, eh, lai sniegtu savu ieguldījumu Eiropas konsensa panākšanā par finansiālo ilgtspēju eh, tādām lielām infrastruktūra, tādiem lieliem infrastruktūras projektiem kā ITER. Dāmas un kungi, es pamazām tuvojos noslēgumam, kā jau es sākumā teicu mēs savas prezidentūras sākumā zinājām, ka mēs saskarsimies ar smagiem izaicinājumiem, tomēr ne ar neiespējamiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar Lisabonas um, spēkā stāšanos un jaunas, kom, jaunu komisijas sastāvu. Mēs mēģinājām am, um, strādāt ambiciozi un uh, centāmies panākt progresu at, uh, ceļā uz, uh, uz zināšanām balstītu Eiropu. Mēs um, vienmēr paturējām prātā, ka Eiropai ir vienmēr jābūt vērstai uz saviem pilsoņiem īpaši laikā, kad tā piedzīvo mm, smagu ekonomisku krīzi. Noslēgumā es gribēju atgādināt, ka mums svarīgi bija šie trīs I - integrācija, iekļaušana un implikācijas. Tas eh, palīdzēja attīstīt Eiropas eh, pētniecības telpu un uzlabot dažus tās eh, aspektus. Uh, Daži no šiem jautājumiem bija pirmo reizi mūsu darba kārtībā, un es ar apmierinājumu varu atzīmēt, ka Spānijas prezidentūra ir eh, pilnībā spējusi realizēt uh, savus mērķus un to politisko darba kārtību, par kur mēs bijām vienojušies. Mēs rīkojām arī vairākas konferences un pasākums. Tomēr man ir jāsaka, ka Inovācijas un pētniecība Eiropā joprojām saskasies ar lieliem izaicinājumiem. Daudzi no tiem ir saistīti ar pašreizējo grūto finanšu un ekonomikas situāciju visā pasaulē, kā arī ar to, ka dalību valstis aizvien eh, vairāk eh, domā par to, ko darīt ar valsts līdzekļiem. Daudzās valstīs ir pieejami tikai ierobežot līdzekļi. Būtu svarīgi, lai š valstis turpinātu ieguldīt naudu izpētē un um, inovācijās. Parlaments uh, ir norādījis, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi arī un atstāja lielu iespaidu arī uz budžetu. Nākotnē būtu svarīgi, lai Eiropa strādātu Eiropas pilsoņu labā un lai pilsoņi to novērtētu. Uh, jo galu galā tie taču ir uh, gala produkta saņēmēji un uh, mums ir jāņem vērā viņu intereses. Ir svarīgi, lai mēs uh, atbalst, sniegtu savu atbalstu un raudzītos, lai Eiropas um, Savienības dalībvalstis um, turpinātu attīstīt inovācijas un pētniecību valē, vēlētos pateikties jums par uh, sadarbību mūsu prezidentūras laikā un uh, vēlējos uh, paust mūsu atbalstu Beļģijai un Ungārijai, kas būs nākamās prezidentūras valstis. Mēs sniegsim visu atbalstu šo ambiciozo mērķu sasniegšanā. Es vēlējos pateikties arī visiem darbiniekiem, kas ir aktīvi strādājuši un snieguši savu ieguldījumu tajā, lai Spānijas prezidentūras darbs uh, būtu veiksmīgs un lai mēs būtu varējuši sasniegt savus mērķus, kurus izvirzījām gada sākumā. Pašlaik es būtu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un uh, katrā gadījumā pateicos par jūsu uzmanību. Ganz, ganz herzlichen Dank für. Das liels paldies par šo informāciju, par kopsavilkumu, par labo sadarbību. Daži kolēģi jau ir pieteikušies izteikties, un uh, pirmajai došu vārdu Rairai Madorē. Gracias, presidente. Bueno. Lies paldies. Paldies, ka jūs ieradāties mūsu komitejā savas grupas vārdā es gribu jūs sveikt eh, par visu paveikto darbu mm, jūsu eh, ministrijā eh, šo sešu mēnešu laikā. Tas ir liels darbs, ambiciozs programma, mm, ļoti laba strukturēta mm, prezen, prezentācija un Garmendijas kundze jau mums uzrunāja pašā sākumā. Un šajā šī komiteja tiešām ir ļoti apmierināta, ka jūs esat sasnieguši savus mērķus. Jūs minējāt vairākas lietas, bet es svarīgāk ir paveiktais progress, lai attīstītu Eiropas pētniecības jomu. Un Katrā tēmā jūs mm, eh, minējāt pārvaldību, indikatorus, infrastruktūru un citus. Daudz darbs ir paveikts. Arī padome ir pieņēmusi slēdzienus un eh, Eh, eh, eh, galvenais uzsvērs ir um, uz enerģētiku un Petra Kungs ļoti bieži un grūti ievies teoriju praksē. Un te ir mans jautājums praksē, kādā veidā tos slēdzienus, ko ir pieņēmusi padome, varētu tikt atspogļot Eiropas programmās. Otrs jautājums par jauninājumiem politikas vadlīnijas, ko ir devusi Spānijas prezidentūra par inovācijām, kādā veidā tos var ievies praksē kopienas līmenī un dalībvalsts līmenī. Un pēdējo kārt apsveicu pa, sakarā ar pasākumiem, kas ir noteikti, lai arī sasniegtu labāku dzimumu līdzsvaru zinātnē un tehnoloģijā. Mums jāizmanto viss Eiropas potenciāls, ne tikai pusi no tā. Tas ir būtiski svarīgi. Mums jābūt konsekventiem. Mums jāizmanto savas vērtības un jāsniedz konkurences mēģis. Paldies! Sniegsim tas vārds. Hercogs kundze, nākošā lūdzu. Liels paldies! Eh, vairāk momenti. Eh, apsveicu Francijas prezidentūru jo krīze ir eh, virzījās ar lielu ātrumu un ir ļoti svarīgi turpināt izpēti un inovācijas, lai tiktu galā ar naudas jautājumu ļoti labi, ka jūs visu to, ko jūs sasnieguši attiecībā uz 2020. gada stratēģiju un e, projektiem Eiropas pētniecības jomā. Īpaši paldies jūsu komandā. Mēs e, strādājam visi kopā. Es gribu jums uzdot jautājumu par budžeta līdzekļiem saskaņā ar budžeta līgumu, eh, Brisel, eh, Lisabons līgumu, un es ļoti skaidri gribu norādīt, eh, ka šī mūsu komiteja uh, nepiedalīsies eh, eh, darbībā, lai samazinātu projektu skaitu. Mums ir eh, jāturpina. Es ļoti labi saprotu, ka tas nav vienkārši budžeta izaicinājums, tas ir demokrātiskas izaicinājums saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mans jautājums ir vienkārši, vai jums ir eh, drosme uh, mudināt ekofin un eh, sasniegt uh, šos noteiktos mēķus vai nu ar budžeta līdzekļiem, vai arī bez tiem. Mūsu grupa jūs atbalstīs, ja jūs tā rīkosties. Paldies! Pateicos uh, Langas vārdam. Langas kungam vārds. Herr Staatssekretär, ähm, auf dem Wettbewerbsrat Paldies, priekšsādātāji. Konkurences padomē 3. martā eh, padome eh, skaidri pauda iniciatīvu eh, veidot vienotu rūpniecības politiku. Un arī šeit padome aicināja komisiju sagatavot paziņojumu, un komisija pie tā strādā. Varbūt uh, valsts sekretāra kungs, varbūt jūs no savas perspektīvas varat uh, pastāstīt, uh, kādi elementi attiecībā uz inovācijām šādā paziņojumā mm, par uh, integrētu rūpniecības politiku būtu jāiekļauj, kas attiecās, um, kādai būtu jābūt pētniecības un inovāciju politikai. Paldies, kolēģis Nīstelrājs. Okay, but... Paldies. Tad, eh, eh, eh, tāds partijas grupā mums arī pozitīva attieksme, bet to, ko jūs teicāt, un arī pētniecības lomu konkurences politikā. Jūs uh, nododat tagad uh, savu darbu tālāk Beļģijas prez, prezidentūrā. Kādi šie galvenie momenti pētniecības jomā tāda tā ir pārvaldība, bet kuri jautājumi jūsuprāt ir jāapkopo un jāpabeidz nākamo Eh, nākamo mēnešu laikā, vai jūs plānojat eh, arī eh, noturēt vairāk sanāksmes, jo tādas esat noturējuši, piemēram, inovatīvo ideju nedēļu Saragasā arī un arī iet, iet, iekļaujot akadēmiskos spēkus un pilsētu pārstāvniecību. Un arī jūs te runājat par sociālo dimensiju. Uh, uzsvērāt to. Es vēlos norādīt, ka mēs eh, eh, parlamentā runājam par sinerģiju dažādu finansējumu starpā. Ne tikai sociālā dimensija, bet eh, arī teritorijā un reģionālā dimensija ļoti svarīga, un tas ir kaut kas jauns Lisabonas stratēģijā jo, protams, ir arī eh, zinātnieki, kas labprāt piedalās eh, mobilitātes programmās. Un eh, jums, jūs varat veidot uzņēmumu klasterus, specializējoties kāds ir progress tieši šajā jomā, sinerģijas uh, uh, jomā un arī klasteru specializācijā. Paldies! Paldies! Paldies, Vēbera kungs! Monsieur le secrétaire d'État, la présidence espagnole a mis l'accent et tout le monde doit s'en féliciter. <coughs> Paldies! Um, mēs um, priecājamies, ka komisija ir uh, likusi galveno uzsvaru uz uh, pētniecības attīstību un uh, inovāciju attīstību Eiropas Savienībā. Es pats esmu Ķīna, eh, delegācijas attiecībām ar Ķīnu priekšsādātāja vietnieks, un eh, es esmu pārsteigts, cik ātri attīstības valstis um, virzās uz priekšu inovācijās un pētniecībā. Es eh, redzu, ka tas notiek Ķīnā, bet šeit mēs noteikti varētu minēt arī citas valstis tās mēs būtībā esam nokļuvuši starp diviem krēsliem. Daudzas um, attīstības valstis ar milzīgu ātrumu likvidē savu atpalicību. Indijā pašlaik um, tiek izglītota 300 tūkstoši informātiķu, inženieru un citu spēli, speciālistu, un tas, protams, atstās iespaidu uz uh, pētniecību arī pie mums. Uh, jo es zinu, ka daudzi pētnieki tur darbojās. Es eh, priecājos, ka jūs atzīstat to par vienu no centrālajiem punktiem, un es ceru, ka nākamās eh, prezidentūras valstis vēl dubultos savus pūliņus šajā jomā. Papildus tam, ko sacīja iepriekšējie kolēģi, es gribēju piebilst eh, vēl vienu lietu. Man uh, rodas jautājums, kur mēs esam panākuši uh, progresu un kur uh, Eh, ir gluži pretējs process vērojams, kur mums a, eh, atrodas tas ahilē papēdes pētniecības jomā. Liels paldies! Eh, Turmes kungs. Paldies! Paldies! Arī kolēģi jau minēja ka valstī, kas eh, pēdējo 6-8 mēnešu laikā piedzīvojas tik smagu krīzi un kam tagad jāuzņemās Eiropas prezidentūra, tik tiešām eh, eh, tas ir liels sasniegums, ka jūs esat spējuši paturēt Eiropas skatījumu. Mēs patiešām zinām, ka jūsu valstī pašlaik nav viegli un mēs augstu novērtējam jūsu pūliņus. Man ir divi jautājumi, kas ir sasaistīti. Eh, viens ir pētniecība, otrs ir noteiktais plāns. Jūs esat eh, viena no pasaules um, vadī, vadoņiem tehnoloģijas jomā, arī enerģijas koncentrācijas jomā, piemēram, vēja enerģiju, jo mēs pārējām uh, pie paškritiskākā punkta, un tas ir finansējums. Mēs zinām, ka tas ir smags jautājums un nav nevienu e, vieglu atbilžu, bet varbūt jūs varētu sniegt kāds divas vai trīs idejas, kādā veidā mēs varam nonākt pie šī mērķa, kā sasaistīt ar finanšu perspektīvu, um, varbūt arī, uh, arī izmantot e, ienākumus no izsolēm, varbūt ir vēl kādas idejas, ko varētu izmantot jūs esat mantojuši vienu smagu uh, lietu, tas ir IT finansēšanu. Un uh, šis eh, speciālais, uh, šī speciāla komanda arī tiksies uh, nākotnē, kur, uh, kur atrast 1,4 uh, biljārdi šim nolūkam. Uh, un komisija eh, arī skatās, ko dabūt varbūt kredītu no Eiropas investīciju bankas un eh, Vācijas, Vācijas eh, nepiekrīt tam, ka šī banka ehm, varētu paņemt, dot šādu kredītu, jo nav skaidrs, kādā veidā to atdot, Eh, šeit ir jāstās nacionāls budžets, un tad eh, arī Herz jau, eh, kundze jau teica, 1,4 miljardi, acīm redzot, nāks no uh, Eiropas budžeta 2013. gadā, bet kā mēs to varam izdarīt? Es saprotu, ka jūs atbalstat Galileo, jūs Eh, ļoti labi runāja par to, eh, cik svarīga ir zinātniskā izpēte, bet no kurienes nāks nauda? Kāda jūs konkrēta ideja? Kur nogriezt ES eh, budžetā 12. 13. gadā, lai iegūtu 1,4 miljārdi eiro tieši tas, kas mums vajadzīgs? Paldies! Enšu. Enčā kungs, lūdzu. Šedinte, domnule ministru. Paldies. Es arī vēlos norādīt, ka jūs uzsākuši um, ilgspējīgu darbu Spānijas prezidentūras laikā. Paldies jums! Tas uh, tiešām ir, uh, tās ir auglīgas programmas. Es Mans jautājums ir īss. ir fakts, ka ar, ar visām inovācijām un zinātniskās izpētes stratēģijām un paturot eh, prātā arī finansēšanu eh, uz šī fona mums ir e, jāaptver ļoti smagā situācija, kādā atrodas dalībvalstis, un jāmeklē iespējas, kādā veidā piedalīties šajās programmās un nodrošināt finans, e, finansējumu pragmātiski. Mums jābūt, e, jāvērš vairāk uzmanības. Paldies! Paldies! Es pateicos par visiem jautājumiem un uh, pašlaik lūgtu valsts uh, sekretāru atbildēt uz šiem jautājumiem, cik lielā mērā tas ir iespējams. Lugar, Pirmkārt, vēlos pateikt paldies par jūsu komentāriem un visiem jautājumiem. Liels paldies! par eh, veidu, kādā jūs to sniedzāt. Man, mums ir ļoti patīkami, eh, ka mums bija iespēja vadīt eh, šo darbu zinātniskās pētniecības jomā, par inovāciju jomā. Paldies par jūsu laipniem vārdiem. Daži no runātājiem pieskārās tiem pašiem jautājumiem, savos komentāros varētu varbūt atgriezties pie tiem. Un es ņemšu tagad jautājumus pēc kārtas. Un, ja vēlaties vēl papildus informācijas, labprāt jums to sniegšu. Rieras kundzes jautājums. Jūs minējat uh, progresu, kas ir veikts Eiropas pētniecības jomā, ņemot vērā divus aspektus - sociālā dimensija, un es to minēju prezentācijā. Atcīm redzot, uh, ir vēlmē veikt zinātnisko darbu, bet ir arī sociālais, eh, eh, sociālā ieteikme, jābūt ir atbildības sajūtai. Un ja mēs pieņemam uh, pareizos lēmumus sociālā di uh, dimensijā, pilsoņi to augstu novērtēs, un viņi sapratīs, ka sistēma tikai nostiprināsies. Mēs uh, principā piekrītam uh, Kā jau minēju, esmu uh, mācies no ministrs, ka tiešām tagad ir pienācis laiks pāriet no vārdiem pie darbiem, jo uh, ir jau viegli runāt par sociālo iekļaušanu, bet ir ļoti grūti to īstenot tieši politikas izteiksmē mēs redzam visu šos šķēršļus, kas ir mūsu ceļā, varbūt eh, mēs vairāk piestādājam pie principiem, nevis pie konkrētas rīcības bet, bet mēs redzam rezultātus līgumos, vienošanās, programma attīstībā, kā arī nodrošinot atbalstu situācijās, eh, ko ir radījusi krīze. Padarot sistēmas eh, tāds, ka tas liekot tām apzināties eh, šos, šīs problēmas un arī tik iesaistīt pilsoņi, kuri varēja izteikt savu izvēli attiecībās projektiem. Šie projekti ir indikators, kas parāda, ko mm, pilsoņi domā. Mums ir pienākums pilsoņu priekšā. Mums ir jāņem vērā viņu ierosinājumi savās programmās, kā arī mums jāiestājas sociālā dimensija, tīpaši svarīgās jomās. Piedodieties, runāju atbildi pārāk garī eh, uz katru jautājumu, bet eh, šis, šī virzība uz inovācijas politiku, eh, meklējums pēc pareizā plāna, šis mūsu darba gars un mūsu plāna fokālie punkti un mēģinājumi ieviest praksē, dalībvalstīs, ir ļoti svarīgi. Piedodiet, ka atkal uh, minēšu Spāniju šeit, kā arī svarīgi visu to veikt Eiropas līmenī, visvairāk uzmanības uh, pievēršot, protams, inovācijas Spānijā, mēģinot ieviest šīs idejas Spānijā un arī mēģinot, ko mēs e, esam izdarījuši līdz 2010. E, gadam un kādu mūsu plāni uz 2020. E, gadu. Pats galvenais ir tauta, cilvēki, un mēs esam gatavi doties padomē, mēs esam jau pēdējās fāzē, un es ceru, ka mūsu priekšlikumi tiks pieņemti. Uh, Es negribu teikt, ka Spānija domā, ka tas mēs esam piemērs, um, kam būtu jāsako, bet tas ir piemērs, ko noteikti vajadzētu papētīt. Un šī pieredze var palīdzēt stratēģijas veidošanā. Tas ir piemērs, kā uh, ievies praksē uh, mūsu teikto attiecībā uz um, otro runātāju. Uh, Jūs minēja, minējāt sociālo iekļaušanu un īpaši minējāt progresu. kas ir eh, sasniegts divos likumdošanas priekšlikumos. Arī ITER, eh, ko jūs minējāt, Es nezinu, vai tas pilnībā apmierinās jūs ar savu atbildi. Konkurences padomē ministrs panāca vienošanos strādāt, lai rastu vislabāko risinājumu šai problēmai, kas ir ārkārtīgi svarīga. Mums jau ir diagnoze, un tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs zinām, kādas problēmas ir jārisina un tiek veidot darba grupa, ko uh, ģenerāla direktora uh, eh, uh, eh, beidos, kas sēž no, pa kreisi no manis, un šī darba grupa tik tiešām uh, ļoti piestrādā ar mērķi izveidot vislabāko priekšlikumu nākamo dažu dienu laikā, lai sasniegtu risinājumu ja mēs sasniegsim vairāk nekā mēs patiešām sākotnēji gribējam, labi, bet ekonomiskā situācija, kurā mēs atrodamies, ir faktors, ko nedrīkst ignorēt, un šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir jāatrod risinājums, ar kuru mēs varam mēģināt apvienot risinājumus no dažādiem avotiem. Es nevaru jums dot pašlaik konkrētu atbildi. Mums ir jārada risinājums, kas iekļautu visus komponentus no dažādiem avotiem. Un tieši šādā garā strādājot, eh, grupa arī tika veidota jau tūlīt pēc dažu stundu laikā pēc uh, konkurences padomas. Jūs jautājat, vai, mēs, um, vai mums ir drosmi? Jā, mums ir daudz drosmes. Mēs esam, uh, mēģinām uh, radīt vislabākos rasinājumus, lai mēs varētu tikt galā ar savām saistībām attiecībā uz Langes kunga jautājumu jūs pievērsāties inovācijām. Jūs minējāt eh, to, ko Rietas kundze teica. Pienesumu, ko ir sniegusi Spānijas prezidentūra. Ko mēs veicām ņemot vērā mūsu rūpniecības stāvokli konkrēti, ne tikai teoretisko, eh, teoretiskās idejas, mēs mēģinājām pie, eh, pielietot teoriju praksē. Mēs eh, turpināsim darbu un mm, mēģināsim pabeigt šo plānu rudenī Granādā bija sanāksme Jūs runājat par sociālo dimesmi, dimensiju un par teritoriālo dimensiju. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir jāņem vērā. Dažādi administrācijas līmeņi un dažādi teritoriālie līmeņi. Mums ir jānodrošina savietojamība. Kad mēs runājām par to, kā sasniegt vienkāršākus mehānismus, un mēs lietojam terminu vienkāršošanā. Tam ir jābūt savietojamam ar sinerģijām dažādās programmās. Tas nav vienkārši vien, tā, kaut ko vienkāršot. Tas viss ir sasaistīts ar sinerģiju programmu starpā. Ir jābūt savien, savietojamībai, lai sasniegtu labāko kvalitāti un sociālo kohēziju. Tiem ir jābūt savietojamiem, lai rastos uh, savietojamības dažādu programmu starpā. Nākušais runātājs uzdeva jautājumu par progresu Eh, kas veikts patentu jomā. Mēs ar šo īpaši nenodarbojamies ar šo jautājumu, bet mēs saprotam, eh, ka zināšanu ķēde ir jā, jā, jāturpinās, tas ir tā nav tikai viena paudze, jo, jo pamat eh, izpētēji pašai par sevi jau ir vērtība. Un mums ir nepieciešama vesela zināšanu ķēde, mm, kas, vei, ka, lai tālāk varētu izstrādāt politiku, kā strādāt ar patentiem. No rūpniecības viedokļa arī tas ir svarīgi. Uh, un ministri, kas ir atbildīgi par to, pievērsa ļoti daudz vērtība, vērības tieši zinātniskam darbam. Tomas kungs ļoti labi apkopoja ekonomisko, turmas kungs, labo mūsu runātājs, tieši ekonomisko situāciju. Viņš pievērsa vērību ITER ir uh, International Thermonuclear Experimental Reactor kā īpašam jautājumam. Jūs uh, minējāt iespēju piedalīties programmās, kas ir vieglāk pieejamas Tas arī mūsu prezidentos mēķis, kad mēs runājam par vienkāršošanu. Kas mums bija, ar ko mēs to domājam? Mums ir jāatvieglo pieeja informācijai, informācijas izplatīšanai. Mums nepieciešams vienkāršot procesus, lai tie nebūtu, lai, lai tās nebūtu izolētas uh, programmas, bet būtu sinerģija. Uh, Tas ir um, mans sākotnējā reakcija. Paldies liels! Liels paldies par informāciju, ko jūs mums sniedzāt. Un uh, gribēju pateikties valsts sekretāram uh, par to, ka mēs uh, šajos pēdējos sešos mēnešos esam tik labi sadarbojušies. Lūgtu jūs nodot uh, manus apsveikums arī ministrē, novēlu jums visu labu. Uh, Pašlaik mēs izsludinām pārtraukumu un tiekamies eh, trijos, lai turpinātu sanāksim. Paldies!